Carlos, are you ready? let's start. Okay, let's start. Dear colleagues. Atsāksim sēdi, cienījamie kolēģi. Mēs eh, tagad apskatīsim eh, trīs eh, ziņojumus SIS pakotnē. Tātad mūsu referenti ir Koeljo un Lenars Kungs Un 10. Eh, jūlijā mēs izskatījām šo jautājumu, tagad mēs eh, veiksim diskusijas par eh, iesniegtiem grozījumiem. Došu no sākuma vārdu Koeljo kungam, kurš pārstāv arī Lenārdu kungu šai viedokļu apmaiņai, un pēc tam runās ēnu referenti, un pēc tam jebkuri citi kolēģi, kas gribēs izteikties. Kārlos, lūdzu, tev vārds. Paldies, priekšsādātāji! Gribētu izteikt eh, četrus komentārus eh, šobrīd. Pirmām kārtām par grozījumiem. Esam saņēmuši apmēram 750 grozījumus no visām politiskajām grupām eh, priekšlikumiem par robežām un policijas sadarbību. Es domāju, ka tas daudz ko izsaka, cik lielu svarīgumu piešķiram Schengens informācijas sistēmai un cik ļoti to vēlamies uzlabot. Otrām kārtām par sadarbību ar ēnu referentiem. Uh, sadarbība ar ēnu referentiem no citām politiskām grupām ir bijusi ļoti konstruktīva. Esam mm, noturējuši četras ēnu referentu tikšanās, uh, viena bija politiska un, otra, un trīs uh, tehniska līmeņa, un rezultāts ir bijis ļoti labs. Vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka mēs gribētu, lai mums būtu tāds lielākā vairākuma atbalsts sarunu vešanām ar padomu. Trešais komentārs par uh, mm, atgriešanu, par komisijas priekšlikumu par SIS sistēmu, par atgriešanas uh, lēmumiem. Es pārstāvu arī uh, kolēģi Jeronu Leners kungu, kurš šodien atvainojas, bet viņš nevar būt sanāksmē. Tātad efektīva atgriešanas sistēma un atgriešanas uzlabošana ir svarīga, lai nodrošinātu sabiedrības uzticību Eiropas Savienības patvērums sniegšanas sistēmai. To uzsver arī komisijas priekšsādātājs Žans Klots Junkers savā uzrunā par Eiropas Savienības eh, situāciju, un tas tikai apstiprina šo vēlmi eh, nodrošināt eh, labāku kārtību šai sistēmā. Tātad atgriešanas lēmumu ierakstīšana SIS sistēmā nodrošināt labāku izpratni par atgriešanas lēmumiem un uzlabot darbību valsts sadarbību. 38 grozījumi iesniegt par šo konkrēto ziņojumu. Pirmā tehniskā sanāksme ir notikusi, lai sagatavotos nākamās nedēļas ēnu referents sanāksmei. Te ir daudz maz skaidrs grupu starpā, kādā virzienā gribam virzīt uh, šo ziņojumu. Sistēmā jābūt praktiskai, nav nepieciešams, uh, lai tiktu izteikt brīdinājums visos gadījumos, piemēram, uh, Eh, trešās valsts eh, personas, kas ir tikušas aizturētas, ir zināmas saiknes starp šo Lenārs kunga ziņojumu un maniem ziņojumiem par eh, robežām un policijas sadarbību, un mēs nodrošināsim, lai šie ziņojumi tiktu būtu saskaņot. Ceturtais komentārs par laika grafiku. Mans pēdējais komentārs tātad par kalendāru esam to nosprauduši, un tas um, attiec uz visiem trījiem dosiem. Mēs gribētu panākt uh, galīgo vienošanos ar padomu līdz gada beigām. Paturot to prātā, mēs darām visu iespējamo, lai panāktu parlamentu pozīcijas apstiprināšanu līdz 12. oktobrim. Tā tad atkal ļoti novērtēja ēnu referentu darbu un ceru, ka mēs varēsim izpildīt šo ambiciozo laika grafiku. Kā jau vairāk kārtas teicis, sis sistēma tik tiešām ir lielākā, visvairāk lietotā un labāk īstenotā datu bāze tiesiskuma brīvības uh, un drošības jomā. Un es esmu pārliecināts, ka parlaments varēs eh, nodrošināt drošību mūsu pilsoņiem, tāpat laikā ievērojot viņu pamatiesības. Paldies! Liels paldies! Mirjamu Dalī neredzu, Sipels kundz lūdzu, jūs aizstājat viņu. Paldies! Diemžēl mūsu ēnu referenta Mirjam Dalī nevar piedalīties, jo viņa šobrīd ir Ženēvā un pārstāv mūsu grupu sarunās par uh, Minamats konvenciju, tā tad uh, viņa atvainojas. Uh, Jā, mēs arī cerību pilni esam attiecībā uz šīm sarunām. Ceram, ka panāksim kompromisu starp visām grupām un cerams tādā veidā mēs stiprināsim pilsoņu uzticību Eiropas Savienības drošības instrumentiem un tāpat arī nodrošināsim, ka šāds instruments ir proporcionāls un tajā tiek ņemtas vērā arī visas pilsoņu pamata tiesības, kā jau mums vienmēr parasti ir eh, problēma šajā komitejā ar šo jautājumu. SIS ir viena no lielākajām eh, IT sistēmā un pasaulē. Un galvenais eh, kompensējošais eh, pasākums iekšējo robežu kontroļu atcelšanas eh, kontekstā. Un šī sistēma veicina augstu līmeņu drošības nodrošināšanu un uzlabo arī pilsoņu personas datu drošību īpaši, runājot par sensitīviem datiem, tādi kā, piemēram, DNS dati. Mūsu grupa gribētu uzsvērt galvenos elementus, kas ir dominējuši mūsu ēnu referentu iesniegtajos grozījumos. Daudz no šiem galvenajiem punktiem ir horizontāla rakstura, tātad es neiedziļināšos uh, katra atsevišķā uh, dosie, bet aplūkošu visu uh, kopā. Pirmkārt, grupa, kā grupa mēs uzskatām, ka ir svarīgi paskaidrot uh, teksta redakciju, kas ir izmantot šajos priekšlikumos, lai nodrošinātu, ka nevainīgas personas netiktu uh, tātad eh, iekļauts šai eh, sistēmā nepamatoti. Eh, tā jābūt vērstai, te ir jābūt skaidram nodalījumam un jābūt skaidriem pierādījumiem, kā persona, teiksim, ir veikusi vai vēlas veikt kādu noziedzīgu nodarījumu. Trešām kārtām gribētu uzsvērt, cik svarīga ir proporcionalitāte īpaši runājot par to, kuram vajadzētu būt iespējai piekļūt šiem datiem SIS sistēmā, un šī iemesla pēc eh, mūsu ēna referenta eh, arī ir iesniegus vairākus grozījumus. Par datu saglabāšanu ēnu referenta ir iesniegusi vairākus grozījumus priekšlikumam, aicinot sam, saīsināt komisijas ierosinātos piecus gadus līdz trīs gadiem datu saglabāšanai. Uh, Tas eh, atspoguļoja arī datu uzraudzības, eh, datu uzrauga viedokli, Eiropas Savienības datu uzrauga viedokli par šo priekšlikumu un mēs ceram, ka tādā veidā arī tiks eh, respektēti tiesas nolēmumi par datu saglabāšanu un arī neseno nolēmumu Kanādas, Kanādas PNR sakarībā. Mūsu ēnu referenti ir iekļāvusi jaunu nodaļu priekšlikumos par sankcijām. Tas ir aspekts, kas ir ļoti būtisks mūsu grupai. Te mēs mm, uz, uzskatām, ka a, dalība valstis un aģentūras, kurām ir pieeja šai sistēmai, tām ir jānodrošina augsta līmeņa atbildīgums, a, runājot par nepareizu datu ievadīšanu. Šengens informācijas sistēmā vai arī par nepareizu datu ievadīšanu vai neatbilstošo šo datu izmantošanu vai arī par papildus informācijas ievadīšanu. Tā tad noslēgumā jāsaka, ka Liels darbs vēl ir priekšā, bet esam optimistiski un atvērti un ceram, ka rezultāts būs labs. Paldies! Deprē kungam tagad vārds, kā ēnu referentam. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, gribētu uh, Mm, augstu novērtēt mūsu uh, referenta uh, darba kapacitāti, jo viņš ir atbildīgs ne tikai par diviem uh, failiem, bet uh, pārstāv arī kolēģi. Tā tad runājam šodien par trīs failiem. Jāsaka, ļoti kvalitatīvas ir bijušas arī viedokļu apmaiņas starp ēnu referentiem un uh, referentiem līdz šim. Runājot par uh, E, SIS sistēmu un atgriešanu. Runāšu tādā vispārīgā veidā. Piekrītu praktiski visiem priekšlikumiem, kas, e, ko referents ir e, ieteicis, un īpaši arī piekrītu grozījumiem, kas paredzēti, lai garantētu informācijas apmaiņu ar trešajām valstīm, kā tas paredzēts Eirodakā Tāpat laikā gribētu norādīt uh, uz diviem elementiem, kur uh, man nedaudz atšķiras viedoklis. Um, nu, apšaubu uh, ierosinājumu saglabāt datus piecus gadus. Tā tad kad kāds jau ir izbraucis. SIS ir eh, datu banka, tāda operatīva datu banka, kas dod precīzas norādes uh, attiecībā uz konkrētu darbību, ka kāds ir iebraucis, tad, nu, tas vairs nav aktuāli tā, tad cik ilgi šo informāciju būtu uh, jāglabā. Ar referentu jau esam debatējuši, bet uh, Eirodakā jau ir cita tas informācijas kopums, kas attiec tad uz nākamo etapu, uz nākamo situāciju. Otrām kārtām referenci ierosina arī uh, digitālos uh, pirkstu nospiedums, nevis uh, daktilografiskos rādītājus. Nezinu, kāpēc uh, viņš to dara, bet es domāju, ka jo vairāk ir informācijas, jo labāk. Tāpēc es te neierobežotu mm, šos, šīs, šīs rīcības iespējas un informāciju, ko varētu likt sistēmā. Par SIS uh, robežām un policiju atkal lielā mērā piekrītu referenta priekšlikumiem. Piekrītu viņa šaubām par katras dalību valsts pienākumu lai tā būtu šī nacionālā kopija. Es domāju, ka būtu labi neuzlikt šādu pienākumu dalību valstīm, lai tā būtu katras dalību valsts kopija, bet uh, drīzāk uh, Uh, stiprināt centrālās sistēmas uh, spēku, tā lai šīs izmaksas tātad netiktu tātad uh, daudzkāršotas, bet lai labāk kvalitātu garan, garantētu kvalitāti. Atbalstu arī referentu um, par ātrumu, kā vajadzētu rēģēt, cik ātri vajadzētu rēģēt uz informācijas pieprasījumiem. Teksts paredz, ka pēc informācijas pieprasījuma papildus informācijai, kas nāk no, teiksim, policijas vai no uh, robežsardzes, uh, Eh, sirēnas birojas atbild pēc iespējas ātrāk un maksimālais eh, tātad eh, laiks 12 stundu laikā. Tātad vai nu mums ir jārada šāda biroja, kas ir operatīva, burtiski 24 stundas, 7 dienas nedēļā. Uh, runāt par terorismu un par identifikāciju, laika termiņi ir ļoti ātri, un nu, mēs nevarētu rakstīt, varbūt, ka maksimālais ir 12 stundas, un es atbalstu Kvēlio kunga grozījumu, kas ierosina, ka uh, birojums Sirena ir jāatbild uh, nekavējoties, ja runa ir par terorismu situāciju. Tāpat arī par situāciju, kad eh, visa informācija par konkrētu personu saistībā ar terorismu, ka tas ir eh, jānodod eh, Eiropolam. Nu, ar piemēru paskaidrošu, ko es domāju. Teiksim, ka Vācijā ir noticis terorakts un tagad tiek identificēts šī terorakta veicēja vārds bet viņiem nav bijis eh, laika ievadīt informācijas sistēmā. Šis uh, eh, eh, terora aktu veicējs, viņš, teiksim, varbūt ir pamets Vāciju, varbūt viņš ir ieradies Beļģijā un uh, Beļģijā varbūt viņš ir aizstrādājis, tāpēc, ka Francija ir signalizējusi. Tātad viņš varbūt ir Beļģijā un grib izlidot no Beļģijas un uh, Tātad, kamēr informācija netiek sistematiskā veidā ievadīta Eiropola datubāzē, tad pietrūkst efektivitātes uh, informācijas šķirošanā sistēmā. Automātiski informācijas uh, dažādu tipu Eiropola informācijas nodošana ir operatīvi nepieciešama, lai varētu nodrošināt uh, efektīvu cīņu pret terorismu. Man vēl ir daži citi priekšlikumi, bet tādā vispārīgā mērogā es domāju, ka mēs. Uh, varēsim vienoties ar referentu un ēnu referentiem par labu priekšlikumu atbilstošos termiņos, jo atmosfēra ir ļoti pozitīva un uh, paldies visiem par to. Thank you. Paldies. Un Veržjā kundze nākošā. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu atvainoties, jo neesmu pietiekami strādājusi pie šī teksta, kā jūs eh, zinat un kā jau jums to iepriekš norādīju. Es strādāju arī par iebraukšanas, izbraukšanas sistēmas un etijas, un eh, jāsaka, ka grūti ir visu tā eh, vispārīgi izprast un salikt kopā, un tas man nedaudz satrauc. Un konkrētāk, SIS trešā teksta dēļ jo man liekas, ka šī teksta pamatā ir jādomā par šo saskaņojumu par terorismu, imigrāciju un nelegālo imigrāciju. Un man liekas, ka e, to ir diezgan grūti salikt kopā, ko var saprot drošību, robežu kontroli, un tas viss ir būtu jāienes šajā ietverā, bet uh, Tomēr man rāda bažas arī attiecībā uz to, tātad, kurām iestādēm tad būs piekļuva visām šīm datu bāzēm. Es runāju ne tikai par SIS, bet es gribētu te rast tādu kopēju loģiku un izpratni par visu šo kopīgo ainu. Man satrauc arī tas, ka dalību valstu likumdošanas nav harmonizētas jautājumā par eh, neregulāro imigrāciju pat tādā jautājumā, kā, piemēram, bēgļu aizsardzība. Es cenšos saprast, kādā veidā uh, sistemātiskas brīdināšanas sistēmas tiks izvērstas attiecībā uz uh, pieprasījumu prasītājiem. Tāpat arī par uh, izraidīšanām. Uh, Nu, pieņemsim, kāda ir aktuālā situācija Beļģijā, kad, piemēram, Beļģijas iestādes vai, teiksim, Sudānas iestādes mm, sazinās, lai identificētu personu un uh, veiktu tās uh, atgriešanu. Tātad, ja mums ir šī sistēma Eiropas līmenī ar sistemātiskiem brīdinājumiem, tad, nu, jāsaka, vajadzētu sākt bažīties par to, par ko tad kļūs Eiropas situācija un uh, kādas ir Eiropas Savienības vērtības. Es eh, pārstāvu tos cilvēkus, kas uzskata, ka cilvēku tiesības ir tiesības, kas attiecas arī uz eh, Eiropas pilsoņiem, bet tāpat arī uz trešo valstu pilsoņiem. Tātad, kā jūs zinat, eh, grozījumos, kas ir iesniegti, mēs esam mm, uzstājuši uz. Mm, galveniem grozījumiem, jā, tā tad mēs esam pret šāda veida, nu, tā teikt, afišāžu sistēmām, bet mēs gribētu, lai būtu tomēr tāda konstruktīva pieeja arī no mūsu puses, lai vismaz minimāli šī sistēma uh, respektētu Eiropas Savienības pamatvērtības. Tātad esam iesnieguši grozījumus, kas paredz no vienas puses uh, iekļaut šīs sistēmas uh, spektru un tāpat laikā ievērojot arī proporcionalitātes principu. Es domāju, ka referent kungs uh, mums ir bijis prieks uh, sadarboties ar jums, un es domāju, ka tā lieta arī jums ir svarīga. Tātad, lai katrs uh, mērķis tiktu nodrošināts eh, varbūt ne pilnīgi vienādā veidā, teiksim, attiecībā uz eh, savākto informāciju un uh, sējas uh, identifikāciju. Tātad ir jānodrošina šī starp, starp uh, savietojamība. Tāpat arī tiesība jautājums, tiesiskuma jautājums attiecīgajām personām, īpaši tad, ja tie ir trešo valstu pilsoņi, un tad, kad šīs personas tiek uzskatītas kā, teiksim, neregulārā situācijā, nu, tad viņiem ir grūtības eh, aizstāvēt savas tiesības, bet eh, nestoties uz to, viņiem ir tiesības eh, piekļūt datiem, šīs modifikācijas tiesības, ir cīpaši, ja šīs modifikācijas ir bijušas kļūd, kļūdainas. Tātad nu, tādā veidā tiek apdraudēts, tiek liekts viņiem uzturēšanās tiesības tā visu rezultātā. Tātad viss šīs garantijas, kas kopumā nāk līdz ar datu aizsardzību, es te sīkāk neizteikšos par eh, pozīcijām, kādas mums ir eh, kopumā, un it īpaši arī attiecībā uz Ženēvas konvenciju, kura, manuprāt, tiek arvien vairāk eh, neievērota no dalību valstu puses. Domāju, ka runāt par regulējumu, kas tiek uzlikts Eiropas līmenī, ir jāpanāk zināmas garantijas un nevis jāskrien pakaļ tam, ko dara dalību valsts, un tad aizmirst to cilvēku tiesību jautājumus. Thanks, I don't see. Paldies, es vairāk neredzu nevienu citu ēnu referentu, un tad es došu vārdu atkal Čeniņš kundzei. Grazie, grazie, prezidente. Paldies. Eh, Priekšsādātājs gribētu pateikties eh, referentam un visiem kolēģiem, kas eh, strādā pie šī jautājuma, pie regulas par informācijas eh, sistēmu. Mm, tiešām kolosāls darbs ir veikts un ir izstrādāts diezgan eh, tāds eh, sarežģīts dokuments un uzskatu šo instrumentu par fundamentāli svarīgu drošības jomā un tāpat laikā vienmēr jārespektē arī pilsoņu tiesības, kā jau ļoti labi Sipels kundze ir uzsvērus savā uzrunā. Un arī mūsu ēnu referents to pašu uzskata. Es gribētu uh, pakavēties pie viena konkrēta aspekta ziņojumā. SIS sistēma ir neatņemami svarīga, lai varētu ziņot arī par mazgadīgu bērnu pazušanu. Tātad tā būtu ļoti svarīga iezīme un saistībā ar šo kopā ar intergrupu, kas strādā pie mm, nepilngadīgu personu tiesībām, esam izstrādājuši dažus grozījumus. Uh, Un eh, tātad eh, arī nepilngadīgi personu intereses jāņem vērā, īstenojot eh, šo sistēmu. Tā, piemēram, ir daži grozījumi, teiksim, par ziņošanu, par nepilngadīgu personu un ka tas ir jāizstrādā un jādara kopā arī atkal attiecīgās iestādēm, kas strādā par, eh, pie, pie bērnu aizsardzības jautājumiem. Tātad, ja kāda persona ir pazudus, mazgadīga persona ir pazudus, tad nozīmē, ka datu vākšana un tāpat arī piekļuvu datiem, tātad tas viss ir pakļauts šīs mazgadīgas personas aizsardzības iestāžu darbībai vēl. Well. Mēs tātad eh, gribējām iestrādāt dažus eh, grozījumus, lai eh, tiešām nu, palīdzētu šādu mazgadīgu personu pazušanas situācijā. Ir nepieciešams domāt par tādu īpašu pasākumu šādām situācijām, un tad attiecīgajām iestādēm vajadzētu modulēt savu pieprasījumu, jo tā ir nedaudz cita uh, situācija. Jo, piemēram, nepavadīta. Uh, nepavadīta mazgadīga persona no trešās eh, valsts eh, pazūd, pazūd eh, visas sliedas. Nu, tā atšķiras no situācijas, ka, teiksim, bērns, kurš ir starptautiskā meklēšanā tā, tad ir jāņem vērā šīs dažādās bērnu situācijas, tām ir jābūt tādām modulētām atkarībā no situācijas, bet uh, Eh, katrā ziņā jādomā, kā tas viss arī var cik traumatiski var ietekmēt arī pašu uh, bērnu. Gribētu uzsvērt, ka visi, visos eh, tātad šajos minētajos jautājumos ir jāiesaista arī kompetentās iestādes, kas saistīts ar mazgadīgu personu interešu aizsardzību. Uh, kolēģi, veiktais darbs tiešām ir labs, gribu pateikties jums par to. Esmu uh, tomēr pārliecināta, ka mums vēl ir ko darīt, ko piestrādāt pie šī dokumenta, lai mm, panāktu tādu ko, kopīgu uh, risinājumu, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu sadarboties tieslietu un policijas iestādes un mm, tāpat arī nodrošinot uh, tiesību ievērošanu un arī ņemot vērā, teiksim, riskam visvairāk pakļautāko grupu, arī bērnu intereses. Paldies! Thanks and... Uh... Paldies! Leberton kungs! Merci, uh, madame la présidente. Paldies! Priekšsādātāji grib atgādināt, kā mūsu mm, grupa ir pret eh, Schengenas eh, šo sistēmu, jo eh, šī vienošanās tomēr pastāv, un tad tomēr, nu, jāmēģina to padarīt efektīvāk, lai cīnītos pret nelegālo imigrāciju. Man šķiet, ka tas, kas tiek darīts ar šo regulas priešlikumu, uz ko tiec Lenerkunga ziņojums, Tas ir priekšlikums, kas paredz informācijas sistēmu izmantot, lai pēc iespējas eh, labāk eh, atgrieztu trešo valstu pilsoņus, kas ir neregulārā situācijā. Nu, tad tālu viss pareizi. Runājot par grozījumiem, kas ir tikuši iesniegti, es konstatēju, ka ir vairāk, kas stiprina šo mērķi. Tātad arī tie ir pareizajā virzienā, un es gribētu tam minēt trīs piemērus. Piektais grozījums, kas ļauj piecus gadus uh, saglabāt uh, informāciju, ja uh, šādai atgriešanai nav, nenāk klāt arī iebraukšanas aizliekums, 16. grozījums par identifikāciju šīm ārvalstu personām un tālāk 20. grozījums, kas pārēdz publicēt attiecīgajā Eiropas eh, institūcijā, savākt datus, analizēt datus par šiem atgriešanas gadījumiem, par to skaitu. Tā tad, nu, varbūt eh, mm, šādā veidā varētu izmantot arī šo sistēmu, lai labāk pārvaldītu mm, migrācijas sistēmu. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Миграционната криза и кризата със сигурност. Yeah migrācijas krīze, drošības krīze. Liek uz testa visu pašreizējo drošības sistēmu un informācijas sistēmu tāpat. Šim sistēmām jākalpo kārtības sargājošajām iestādēm un tām varas iestādēm, kas sargā Eiropas Savienības robežas. Jaunie pasākumi un mēri izveidot ar mērķi, lai nodrošinātu, paaugstinātu drošību pie Eiropas robežām. Es vēlētos, lai jūs atbalstāt tos grozījumus, kur tiek runāts par atpakaļ nosūtāmajām personām. Uh, pat tajos, gad, tajos gadījumos, kad nav šādas atpakaļsūtīšanas aizlieguma. Ir jābūt, jātop pirms konstatētam, vai vietu, uz kurien persona tiek nosūtīta atpakaļ, ir ar riskiem, jeb nē. Ne. ārējo robežu aizsardzību šajā gadījumā nav vienīgais punkts. Bet nu, tādai valstī kā Bulgārijai, piemēram, kas simtprocentīgi piemēro visus mērus un pasākumus, ir jātop, ir jāsaņem at, atļauja iestāties Schengenas zonā. Un vēlreiz atgādinu arī komitejas priekšādātājiem, ka tieši tāds ir mūsu mērķis. Paldies! neviens nevēlas izteikties no citiem deputātiem, tad došu vārdu prezidentūras pārstāvim no padomes, lūdzu. Uh, thank you, members of parliament, uh, ladies and gentlemen. Paldies, godātie deputāti, dāmas un kungi. No prezidentūras puses varu informēt jūs par progresu šajos dosjē, cik tas ir iespējams Šobrīd tuvojamies šo dosjē noslēgumam. Uh, ir patīkami dzirdēt, ka parlaments ir nācis klajā ar priekšlikumu kalendāriem grafikam. Padomē, mums ir ļoti līdzīgs grafiks. Ceram nonākt pie vispārīgās nostājas tāpat laikā, kad parlaments. Lai būtu balsojums un referenti būs gatavi, lai pēc iespējas ātrāk varētu trialogus uzsākt. Un mērķis mums ir tāds pats, kā parlamentām šobrīd, kā dzirdējām, lai panāktu vienošanos līdz gada beigām. Mums līdz ar to ir patīkami dzirdēt, ka esam vairāk vai mazāk vienā grafikā mērķis ir vienots gan padomēji, gan parlamentam nonākt pie vislabākās sistēmas, kas ir praktiski īstenojama praktiķiem uz vietas, lai nodrošinātu Eiropas Savienības drošību. Paldies! Paldies! Gaidām paziņojumu no komisijas. Zuzana Verkena Jansen kundze. Paldies priekšsarētāji, godātie Libe komitejas locekļi. Vēlos es pirms pateikt paldies par visiem komentāriem. Tie bija ļoti pārdomāti un pierāda jūsu kompetenci šajā jautājumā. Jūs pieminējāt daudzas jautājumus, kurus uh, arī padomē diskusijās uzdev, uzdev dalību valstu pārstāvi, un man prieks redzēt, ka dalību valstu intereses, jūsu intereses un mūsu ir vienā virzienā. Ta, jūsu grozījuma priekšlikumos atspoguļojas tie paši jautājumi, kas bija aktuāli arī padomas diskusijās. Līdz ar to domāju, ka mēs varēsim ātri panākt vienošanos šajos dasjē līdz gada beigām. Uh, Uzskatām, ka Eiropola gadījumā esam labu progresu sasnieguši, vēlētos eh, rēģēt uz Deprē kunga sacīto. Eiropola sāka izmantot šo sistēmu ļoti aktīvi, veicot vairāk tūkstošu meklējumus sistēmā ar eh, ļoti vienkāršu šo grupveidu meklēšanas funkcijas batch search izmantošanu. Un tad uh, Ceram, ka būs savienojums ar papildu informācijas meklēšanas iespējām, un tad būs tāda reālā laikā paziņojumi par meklēšanas rezultātiem. Tas, manuprāt, ir ļoti vienkāršs veids, kā komunicēt ar Eiropolu, definēt viņus kā lietotājus sarunu sistēmā, lai viņi varētu piedalīties informācijas apmaiņā. Manuprāt, progress ir labs. Vēlos arī uzsvērt to, ka ir nepieciešams saglabāt standartus, kas šobrīd ir paredzēti juridiskajos instrumentos un to īstenošanā. Tā kā jūs pieminējāt SIS, tā ir atslēga Eiropas Savienības pilsoņu drošībai, un ar to es nedomāju tikai no terorismu, bet arī noziedzību, ikdienas noziedzību, kas arī ir svarīgs aspekts iedzīvotāju drošības sajūtai, likt viņiem justies droši, lai viņiem būtu pārliecība, ka notiek cīņa ar noziedzību. Tāpēc ir svarīgi saglabāt tos pašus standartus, nepazemināt viņus. It īpaši jūsu grozījuma priekšlikums par 36. pāntu un konkrētām pārbaudēm, tur es vēlos uzsvērt, ka šāda iespēja pārbaudēm ir jāizmanto arī nākotnē ne tikai nopietniem noziegumiem, bet jebkuriem noziegumiem, tā skaitā, kur paredzētais sots ir mazāks par trim gadiem, jo bieži vien sākot izmeklēšanu, iestādes e, vēl var nezināt, e, cik liels sots paredzēts ir par konkrēto nodarījumu. Organizēts zādzības no veikaliem, piemēram, var arī radīt eh, veikalniekiem liels zaudējums un ietekmēt viņu ienākumu līmeņus, kā to uzrādīja nesenie ziņojumi Vācijā. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs cīnītos ne tikai ar terorismu, bet arī ar citiem noziegumiem, kur soda apmērs ir zemāks Vēlos pieminēt arī datu saglabāšanu. Jūs minējāt, ka vēlaties saglabāt līdzšinējo datu saglabāšanas periodu. SIS kontekstā datu saglabāšana varbūt nav pareizais jēdziens, jo dati, visi ar drošību saistītie dati, ir jāsaglabā, kamēr vien tie ir svarīgi drošībai. Uh, Tātad līdz ir izpildīts mērķis, ar kādu tas ir ievākts, respektīvi persona ir apcietināta vai pazudus persona ir atrasta vai nozaktā lieta ir atrasta. Es tos nesauktu par, par tādu uzglabāšanas periodu vai saglabāšanas periodu, bet gan par e, izmantošanas periodu. Lai mazinātu slogu iestādēm, Uzskatu, ka ir svarīgi saglabāt to izskatīšanas periodu, vai kā mēs viņu dēvēsim, piecus gadus, vai tad, kad ir izpildīts mērķis, ar kādu šie dati tiek ievākt. Sensitīvās kategorijās, piemēram, pazudušo personu gadījumā, šis periods varētu būt viens gads. Es neredzu šeit riskus saistībā ar ilgākiem izskatīšanas periodiem. Kas attiec uz atpakaļ nosūtīšanu, jūs norādījāt, ka arī tur būtu piecu gadu periods noderīgs datu saglabāšanai. Vēlos arī šeit uzsvērt, ka SIS ir operatīva sistēma. Brīdinājums ir pieejams galā lietotājiem, un viņiem ir jāzina, kas tiek prasīts no viņiem, kā viņiem rīkoties. Ja brīdinājumi paliek sistēmā un nekas nav jādara, netiek prasīta konkrēta rīcība, tas nebūs atbilstīgi SIS sistēmas mērķiem, un tas var radīt problēmas ar datu saglabāšanu un datu aizsardzību. Teikšu tādēļ, ka atpakaļ nosūtīšanas gadījumos šie dati netiks uzglabāti SIS, bet ir Aerodak vai citas sistēmas, kas varētu labāk tikt izmantot šim mērķim. Tie tad būtu tie galvenie elementi. Obligātās nacionālās kopijas, tur es vēlos uzsvērt, ka mēs nerunājam par pilnvērtīgām nacionālām kopijām, bet gan daļējām saistībā ar datiem, Un mēs piekrītam, ka ir jāstiprina arī centrālā sistēma, bet no tehniskā viedokļa centrālā sistēma sastāv no dažādām komponentēm, tīkla, un tīklam arī ir dažādas komponents. Un, diemžēl, vienmēr pastāv risks, kā kāda no komponentiem iziet no ierindas. Tādēļ drošības nolūkā valstī pilsoņiem ir ļoti svarīgi, lai valstī būtu sava rezerves kopija, ko izmantot, un nacionālās kopijas ir labākais risinājums. Vēlos uzsvērt, ka nacionālā kopija ir pakļauta ļoti stingriem datu drošības un datu aizsardzības noteikumiem un datu konsekvences principiem, lai centrālajā sistēmā nacionālā kopijā uzglabātie dati sakristu. Un katru mēnesi tiek pārbaudīta šī sakritība. dalību valsts šobrīd uzrāda 0% atšķirības. Būtisku incidentu gadījumā ir pierādījies, ka ļoti svarīgi, ka ir nacionāla kopija, jo pat ja tīkls kādu brīdi nebija pieejams, dalību valsts varēja strādāt ar SIS pārbaudēm. Tāpēc mēs vēlētos saglabāt priekšlikumu šajā jomā, nepacietīgi gaidām trilogus un diskusijas ar jums. Paldies! Thank you, uh, General Reporter. Paldies. Un dodam vārdu atpakaļ referentam. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisijai, padomēji. Tik, tas tikai apliecināja labo sadarbību, kas mums ir ar abām iestādēm. Tas bija ļoti noderīgi. Ja atļausiet, izteikšu dažas piezīmes. Pirmkārt, paldies visiem ēnu referentiem, un visām politiskajām grupām par viņu komentāriem. Zipels kundze. Varu pārliecināt jūs, ka mūsu bažas sakrīt. Mēs paši esam līdzīgs grozījuma priekšlikums jau iesnieguši kā sociāldemokrāti. Līdz ar to esam uz viena ceļa. Tālāk Par deprēkumu komentāriem runājot, teikšu lūko. Man tie patīk, jo līdz ar to saprotu, ka esam viens prāts attiecībā uz šīm nacionālajām kopijām. Un arī zan, esam viens prāts par to, ka ir nepieciešams spēcināt stabilitātu un efektivitāti centrālajā sistēmā. Gribu teikt tāda grupai paldies par to, ka viņi pieslēšas šai nostājai. Es piekrītu arī dzen komentāram, ko deprekungs izteica attiecībā uz nepieciešamību pārliecināties, ka nepieciešam, ka jāsagaida efektīva mm, atbilde no sirēnas biroja. Ir ja tīpaši gadījumos, kad vajadzīga tūlītējā atbilde. Un tas lielākoties, protams, saistīts ar terorismu incidentiem un tam līdzīgi. Pārsvarā. Tālāk. Beržijā kundas teiktais. Es piekrītu tie, tiem komentāriem, kas runā par to, ka nedrīkst visu jaukt kopā terorismu, bēgļus un migrāciju. Un te jūs varat ar man, manu atbalstu rēķināties. Es piekrītu arī tam, ka pamatiesības eh, jātiecina ne tikai uz Eiropas Savienības pilsoņiem. Piekrītu Veržijā kundzei arī un atbalstu viņas grozījumu par trešo valstu valsts piedarīgo tiesībām. Un domāju, ka tas ir elements, ko mēs varēsim pie, pielikt klāt gala ziņojumam. Veržijā kundze. Ja nu jūs man ļausiet, tad es gribētu uzdrīkstēties tomēr apgalvot, ka goja grupai, manuprāt, ir daudz vienkāršāk pārliecināties. ka šādā sistēmā, kas ir jau izveidota tāda kā Schengens e, sistēma ar visām kontrolēm, drošības klauzulām un tam līdzīgi, uh, nekā, piemēram, runāt par kaut kādu jaunu sistēmu. Es veržījā kundzei, um, protams, es, protams, viņu saprotu, ka te runa par jaunu sistēmu, bet šobrīd mēs runājam par sistēmu, kas jau darbojas un domājam par to, kā aizsargāt šos pamatdatus. Un es domāju, ka tāpēc mums vajadzētu uzlabot jau esošo sistēmu, nevis domāt par jaunu. Činīčī kundas teiktais. Te jāsaka, mēs esam vienisprātis. Domāju, ka Šengens informācijas sistēmas reforma ir viens no interesantākajiem punktiem šobrīd, jo mēs strādāsim tieši pie šiem mazgadīgo garantiju elementiem, to spēcināšanas, bērnu aizsardzības. Arī es pats un arī citas politiskās grupas ir izstrādājuši pielikt pie, priekšlikums tieši šai jomā. Tas attiec, kā jau teicu, arī uz bērniem. Runājam par saistībām aizsargāt bērnus. Un nekad, nevienā brīdī neesmu aizmirsis to, ko mums teica Eiropals par šiem desmit tūkstošiem bezvēsts par pazudušo migrantu bērnu Eiropas Savienības teritorijā. Nu, tas ir ārkārtīgi tāds fakts, kas iededzinās mūsu atmiņā. Un uh, pilnīgi noteikti uh, ar šo domu prātā strādāsim pie reformām. Paldies! Euh, Tālāk. Nākamie komentāri par Lenertu kolēģi, to no, ar ziņojumu to mēs nodošu viņiem Radeve kunga komentāri mm, bija saistīti ar Bulgāriju tos, par to, protams, informēšu šis ziņojums gan um, attiecas uz darbību Schengenā, tas ir saistīts arī Rumāniju un Bulgāriju, bet tie šeit kritērija bija visu prasību izpilde un vienprātība padomē par iestāšanos Schengen zonā. Un tika konstatēts, ka visas prasības ir izpildītas. Un līdz ar to nav šobrīd nekādu politisku iemeslu, nedz arī tehnisku iemeslu, kāpēc, lai Bulgārija un Rumānija neiestātos Schengens zonā. Priekšsēdētāji, domāju, ka esmu atbildējis uz visiem komentāriem. Vēlos vēlreiz pateikties visiem referentiem un esmu pietiekami optimistisks. Domāju, ka varam iekļauties grafikā. Un, kā sapratām no padomas, ka tā ir arī viņu līnija pieturēties pie šī grafika un cerams, ka līdz gada beigām varēsim panākt vienošanos. Paldies! Paldies par jūsu ļoti profesionālo darbu, Karlos! vēlos atgādināt, ka balsošana paredzēta 11. vai 12. oktobrī. Dargie kolēģi, nākamais punkts. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās. Referents ir Korāo kungs. Vēlos jums atgādināt, ka mums jau bija sākotnējā prezentācija šim ziņojumam 29. jūnijā šogad ierosināto direktīvu tika likt mums priekšā decembrī, tad balstās uz padomes, Eiropas padomes konvenciju saistībā ar naudas atmazgāšanas apkarošanu states yet. And um, FATF recommendation. Un, un, un FATF, Financial Action Task Force rekomendācijas arī jāņem vērā. Bet tas iet arī tālāk par šiem instrumentiem. Piemēram, predikatīvie nodarījumi skaitu un kriminālu noziedzīgu darbību eh, attiecīgais apjoms un arī attiecībā uz teritoriālo aspektu. Padome vispārīgo nostāju pieņēma 8. jūnijā Un tagad es tad došu vārdu referentam Kudaukungam. Grazie, eh, grazie, prezident. Paldies, eh, priekšsēdātāji. Pirmām kārtām es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem par eh, ļoti labo sadarbību un šajos mēnešos veikto darbu, gatavojoties un veicot diskusijas, lai varētu mēģināt rast eh, skaidru ietvaru eh, par šo dokumentu, par šo direktīvu, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga, lai varētu harmonizēt eh, kriminālu tiesību sistēmas saistībā ar nelikumīgi iedegūt līdzekļu legalizāciju. Mēs runājam par tādu ļoti negatīvu nodarījumu veidu, Tātad tiek legalizēta nelikumīgi iegūta līdzekļi un tiek kropļots konkurences princips e, legālajā Eiropas Savienības iekšējā tirgu. Uh, Diemžēl eh, tas, ka pastāv dažādas krimināla sistēmas, eh, tas padara ļoti grūtu eh, mūsu cīņu un iespējas tiesu sistēmām cīnīties ar šo parādību. Tāpēc labi izmantot šo direktīvu, šo instrumentu, tā, nu, tā būtu tāda laba iespēja Eiropas institūcijām, lai varētu spērt soļus uz priekšu, apkarojot šādu ļoti negatīvu nodarījumu veidu. Pateicos arī komisijai par priekšlikumu, jo priekšlikums ir labs. Un uh, esam pie tā strādājuši jau tagad, un bāze, jāsaka, diezgan laba. Mums uh, būtu svarīgi panākt efektīvu, skaidru un pilnīgu tekstu, uh, liekam uzsvaru uz mm, varbūt tādiem ērkšķainākiem, grūtākiem elementiem šajā tekstā. 27 grozījumi ir izstrādāti šim komisijas priekšlikumam, un Eh, tur ir runa par dažādām eh, lietām, dažādiem jautājumiem. Galvenie jautājumi, protams, ir eh, tas, kas saistās ar nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizācijas termina definīciju un tāpat arī par eh, nosacījumiem, kas var pastiprināt eh, šo pierādījumu nastu un eh, nodarījumu tālāk par šo pierādīšanas pienākumu, tā apgriezto dabu. Tas ir instruments, kas tiek izmantots Itālijā, piemēram, lai cīnītos pret organizēto noziedzību, lai tiesu iestādēm dotu konkrēts instruments, lai viņi varētu uh, atgūt īpašumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, Un uh, eh, eh, te ir svarīgi atcerēties teicienu, kāds mums ir sako naudai un atradīsi eh, organizēto nozīcību, ko teica Giovanni Falkone savulaik. Mēs šajā tekstā esam paredzējuši jaunu pantu attiecībā uz uh, nelikumīgi iegūt līdzekļu konfiskāciju. Mūsuprāt, tas ir ļoti svarīgs pants. Tāpat esam izslēguši arī šo apgriezto pierādīšanas uh, pienākumu tādā ļoti skaidrā veidā, lai nodrošinātu līdzsvaru tiesībās attiecībā uz apsūdzēto personu. Jā, ir noticis nodarījums un notiek konfiskācija, tad ir nepieciešama arī attiecīgs pamatojums un ir jāizslēdz ir kādas šaubas. Vēl viens ļoti svarīgs punkts šajā direktīvā ir par dubultu uh, nosodāmību. Mēs esam gribējuši e, uh, ieviest tādas kā dubultas sliedas, tādai kā dubultai apsūdzībai, bet ir jānodrošina e, uh, tiesību ievērošana attiecībā uz eh, šādiem smagiem nozaukumiem. Šī dubultā apsūdzība, inkriminācija eh, Uz to ir vērti vairāki grozījumi un izņēmumi, Jā, tas ir svarīgi dalība valstī, un divi izņēmumi, kas ir paredzēti, ir uh, tieši smagiem nodarījumiem, kas tā tiek definēti, pieņemsim, ja notiek cilvēku tiesniecība, terorisms vai korupcija, un otrais izņēmums atsaucas uz uh, komisijas identificētām augsta riska valstīm. Esam ieviesuši arī īpašas sankcijas, arī tādas, nu, atturošas sankcijas. Šī doma turpināt sadarboties labākajā sadarbošanās gadā, garā ar ēnu referentiem, protams, centīsimies panākt pēc iespējas labākus kompromisus, lai nonāktu pie tādas spēcīgas pozīcijas no parlamenta puses sarunās ar padomu un komisiju un uh, cerams, ka izdosies panākt labu rezultātu laika grafikā. Runāt par laika grafiku ir paredzēts 12. oktobrs grozījuma izskatīšana komitejā. Mm. Tālāk 13. Eh, novembrī balsojums komitejā ir paredzēts, un mana cerība ir tāda, ka mums varētu izdoties panākt eh, balsojumu eh, plenārsēdē novembrī, tā lai mēs varētu pabeigt līdz gada beigām šo darbu, kas jau ir iesācies, nu jāsaka, krietni laika iepriekš. Paldies! Thank you. Jā, paldies. Monika Holmāja ir mūsu ēnu referente. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlētos gan referentam, gan ēnu referentiem teikt paldies par labo sadarbību, par to, kā mēs varējām apmainīties ar viedokļiem, uzklausīt ekspertus atzinība arī par ziņojumu, kā tas ir mums likts priekšā. Tas ir tapis uz labas sadarbības pamata un satur virkni noderīgas, vērtīgas lietas, lai ne tikai tajā brīdī, kad saņemtu naudu un sāk to tālāk izmantot, tas ir, protams, sodāms, bet arī brīdī, kad saņem informāciju, ka tiek izmantoti šie līdzekļi, kas ir nākuši no uh, noziedzīgiem avotiem, kā arī tad var rīkoties. Un arī smagāk eh, gadījumi, robeža, vai tur 500 tūkstoši, vai arī konkrēti nodarījumi, kas ir pietiekami smagi vērtējami. To es uzskatu par labu ideju, bet jautājums ir par to, vai mēs visu koncentrēsim uz terorismu un nelegālu ieroču tirzniecību, bet, piemēram, nelegālu orgānu tirzniecību vai seksuālu izmantošanu bērniem. Tātad arī citi smagie noziegumu, vai mums saraksts būs atvērts, jeb tiešām mēs koncentrēsimies tikai uz diviem noziegumiem - terorisms un nelegāla ieroču tirzniecība. Tas var būt nedaudz problemātiski, ja mēs izvēlēsimies tikai divus noziegumu veidus un pārējos uzskatīsim par mazāk smagiem. Varbūt par to vēl vajadzētu atklāti diskutēt. Mani vēl interesētu arī potenciāli tas, ka mēs varētu, piemēram, kolēģis Gomešus uh, uzsākt to darbu, es sauktu to smurfing, aiz, tā teikt, aizsekt faktisko darījumus ar daudziem sīkiem darījumiem. Dalību valstīm ir diezgan augsti šie limiti, no kura brīža ir jāpievērš uzmanība transakcijai, uh, tieši saistībā ar naudas atmazgāšanu, tad tiek izmantoti ļoti daudzi nelieli darījumi, to arī sauc par smurfing, un tas padara iestādēm, lai to atklātu, darbu diezgan sarežģītu. Kas attiec uz konfiskāciju, vajadzētu diskutēt par to, ka, piemēram, mums ir atsevišķa direktīva šai jomā, vai mēs veicam tiešu atsauci uz šo direktīvu, jo radīt divas, tie, tie divas tiesiskos pamats, bet, eh, nu, šeit var vienkārši atsaukties uz šo direktīvu vienkārši, tas būtu loģiski, jo tad visi jautājumi arī atkristu. Un vēl daži papildinoši jautājumi, to mēs varam savstarpējā sarunā, protams, atrisināt. Katrā ziņā liela atzinība no manas puses, jo es uzskatu, ka mēs ļoti labi varam strādāt kopā un atrast risinājumus. Paldies! Paldies, Monika, tagad Anna Gomeša. Vēlos pateikties Ignācijā Korāo par šo ziņojumu par tikšanām, kas tika organizēta ar ekspertiem. Tas bija ļoti noderīgi mums, ēnu referentiem, lai varētu saprast, par ko īsti ir runa. Par radošajām idejām arī paldies, kas tika iekļautas priekšlikumā, stiprinot komisijas sākotnējo priekšlikumu. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs temats. saskaņā ar to, ko uzzinājām no darba Panama, Panamas eh, dokumentu komitejā. Tagad ir ļoti laba iespēja stiprināt šo direktīvu un dot mūsu tiesību sargājušajām iestādēm un tiesu iestādēm, prokuratūrai efektīvu rīku, lai tās varētu efektīvi cīnīties ar šādiem noziegumu veidiem, ko es atgādinu, runā ir par cīņu ar organizēto noziedzību un terorismu finansēšanu. Un tas ir elements, kas ļoti bieži pazūd no pamatojuma mūsu dalību valstīs, tad, kad runa par juridisko ietvaru, Bet mēs, kā ievēlēti deputāti, Mums tas ir jāliek priekšplānā, ja vēlaties efektīvi cīnīties ar terorismu, tad ir efektīvi jāapkaro arī terorismu finansēšanu. Un daudz kas notiek tieši caur organizēto noziedzību, izmantojot caurumus mūsu sistēmās, finanšu, nodokļu sistēmās un, protams, arī caurums juridiskajā ietvarā. Manuprāt, mērķis ir tieši veicināt sadarbību starp tiesību sargājušām iestādēm un prokuratūru. Tie apkarojot predikatīvos noziegumus un naudas atmazgāšanu. Es vēlos uzsvērt to, cik svarīgi ir neļaut turpināt izmeklēšanu tikai tad, ja ir predikatīvā nozieguma spriedums vai neapgāžam pierādījumu. Jo bieži vien aizdomas par naudas atmazgāšanu ir tās, uz kur pamatas sākas izmeklēšana predikatīvajā noziegumā, sakojot naudas plūsmai. Un tas ir ļoti svarīgi. Mēs tos dzirdam atkal un atkal no tiesību sargājušām iestādēm un prokuroriem. Tāpat es pilnībā piekrītu, ka tas, kas šeit ir iekļauts pie konfiskācijas, ir ļoti svarīgi, jo tas arī varētu būt, kā Monika Homēra to ierosināja, sasniedzams ar vienkāršu atsauci uz direktīvu par īpašumu konfiskāciju. Tad attiecībā uz līdzekļiem, kas iegūti no noziedzīgas darbības. Jā, mēs varam to stiprināt, protams, šeit. Tāpat vēlos arī uzsvērt to, cik svarīgs ir Ignacio Korāo priekšlikums saistībā ar noziedzīgas darbības apkarošanu trešo valstu teritorijā. Tas ir ļoti svarīgi. Saistībā ar īpaši nozīmīgiem eh, būtiskiem noziegumiem, terorismu finansēšanu, cilvēktirdzniecību, tam līdzīgi. Korupcija arī svarīgi šeit iekļaut. Pat esmu no Portugāles, kur šobrīd Angolas viceprezidents ir apsūdzēts Portugālē ne tikai naudas atmazgāšanā, bet par mēģinājumu nepieļaut izmeklēšanu, cenšoties piekukļot Portugāles tiesnesi. Šobrīd ir liela diplomātiskā cīņa starp Portugālu un Angolu, jo, protams, kā Angolas iestādes cenšas izvairīties no šādas izmeklēšanas, atsaucoties uz imunitāti, un tas, kas notika, nenotika Portugālai, bet gan trešā valstī. Uh, Šajā gadījumā atkal ir runa par Portugāles tiesneša kukuļošanu, un šis tiesnesis jau sēž cietumā par šī kukuļu pieņemšanu. Līdz ar to šis ekstrateritoriālais aspekts ir ļoti svarīgs, lai mūsu likumdošana būtu efektīva, lai mēs nedzīvojam nošķirti no pasaules, pasaule ir globāla, un tādēļ mums ir nepieciešams to skaidri šeit pieminēt. Tas ir ļoti svarīgi. Tātad šie elementi, ko Ignācijā Korau ir iekļaus tur. Un visbeidzot, viena lieta, kur mums nepieciešams turpināt darbu, paskatīsimies, kāda būs grozījumi, bet mums noteikti ir jāturpina darbs jomā, kur mēs varētu darīt vairāk, it īpaši ņemot to, ko uzzinājām no Panamas dokumentiem. Un mēs uzzinājām, ka naudas atmazgāšanas būtiskākie spēlētāji ir tās profesijas, kuram būtu tieši jāsargā likums. Respektīvi, runāju par advokātiem, grāmatvežiem, nekustamo īpašumu aģentūrām. Līdz ar to nav pietiekami tikai stiprināt kriminālu sankcijas, bet arī administratīvās sankcijas, kas ir saistītas ar profesionālo licenču apturēšanu vai atņemšanu pat. Jo lielākā daļa no informācijas, ko mēs iegūmam no Panamas dokumentiem, liecina, ka lielākā daļa no Eiropas valstīm šīs profesijas parasti tiek uzraudzīts no profesionālo asociāciju puses, bet tas vienkārši nedarbojas. Tas vienkārši nedarbojas. To mēs redzam no Panamas dokumentiem. Lielākajā daļā valstu tas nedarbojas. Runājot ar FIU, finanšu izpētes vienībām, viņiem ir ļoti maz aizdomu un ziņojumu par šādām situācijām. Par bankām ir daudz informācijas krīzes dēļ, citu noteikumu dēļ. Tas tāds sensitīvs jautājums ir, bet ne no advokātu kolēģijām, ne no citām asociācijām. Tas ir vienkārši farss, kas tur notiek. Mums ir nepieciešams stiprināt gan kriminālās, gan citas sankcijas, tā skaitā saistībā ar profesionālo licenču apturēšanu vai atņemšanu. Tad gan situācija mainīsies. Paldies! Paldies! Neredzu citu ēnu referentu. Nezinu, vai padome vēlas izteikties. Ja nē, tad dod vārdu komisijai. Blosman kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par iespēju rēģēt uz šo ziņojumu projektu. Vēlos pateikties Korāo kungam par labi paveikto darbu Kā jūs zināt, komisija šajā posmā nevar sniegt atbalstu kādiem konkrētiem grozījumiem, bet mūsu eksperts sākotnējais vērtējums ļoti pozitīvs un ar nepacietību gaida iespēju apspriest konkrētus grozījumus. Mēs augsti vērtējam parlaments sniegto atbalstu galvenajiem elementiem. Tā, pie, piemēram, ir attiecināms uz pašu veiktu naudas atmazgāšanu, bieži vien eh, noziedznieki eh, gan veikuši no ir eh, noziedzīgo nodarījumu, gan pēc tam atmazgā šī darījuma, nodarījuma rezultātā iegūtos līdzekļus. Šeit ir jāietver iegūmus no visiem nopietniem noziegumiem. Šobrīd predikatīvie noziegumu un to regulējums ir šķērslis pārobežu sadarbībai. Mēs ceram, ka Eiropas parlaments drīz nonāks pie savas nostājas un Tas ļaus mums uzsākt starpiestāžu sarunas un pabeigt tās efektīvā veidā. Korālkungs. Paldies. Uh, uzskatu, ka Kolmēra kunga un Gomešas kundzes komentāri. Jā, esmu pārliecināts, ka mēs atradīsim kaut kādu risinājumu kompromisu galā, garā. Īpaši par šo sarakstu, kad jau sniedz prezentāciju agrāk, es sniedzu piemērus arī šiem nodarījumiem, teiksim, terorisms, korupcija, bet 98. pantā jau ir diezgan plašs saraksts, tā ka, nu, mums ir iespēja varbūt arī to gal galā paplašināt. Uh, ar mērķi, lai tur būtu tāds plašs eh, nodarījums spektrs eh, iekļauts, lai varbūt iekļautu visus nodarījumus, kādi varētu būt eh, saistīti ar naudas līdzekļu legalizēšanu. Runāt par uzņēmumiem, iekļaut arī, teiksim, juridiskas personas, nu, vai liela, maza apjoma, nu, uh, to varbūt ir grūti noteikt, bet ir jābūt kaut kādām eh, iestādēm, kaut kādās stadijās, kas varētu identificēt eh, tādas struktūras. Par eh, Annas Gomešas vērojumiem, komentāriem pilnībā piekrītu un, protams, ir jāstiprina sadarbības starp tiesu iestādēm. Un tas jau arī ir komisijas bāzes dokumentā mērķis ir izmantot arī sankciju mehānismu. Tāpēc arī ir šīs aizliedzošās sankcijas paredzētas un administratīvās sankcijas, lai vismaz varētu pārtraukt kaut kādā veidā šādu veidu darbību. Mm, domāju, ka mm, Eh, nu, atbalstam pēc principa komisijas bāzes dokumentu un cenšamies vienkārši uzlabot šo direktīvu, padarīt to skaidrāku un efektīvāku, cik vien iespējams. Un eh, ceru arī, ka turpmākajās eh, tikšanās reizēs radīsim kompromisus un ātri varēsim sasniegt šos mērķus. Paldies! Thank you for your important... Liels paldies! par šo lieliski paveikto darbu pie tik ļoti nozīmīga dokumenta. Vēlos pieminēt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir pagarināts, respektīvi šobrīd 12. oktobrs, pulkstens 12. dienā, tā lai visas grupas varētu, nu, sagatavoties līdz šim laikam Grozījumi tiks apspriesti Lība komitejā 19. oktobrī, dažādās valodu versijās gan. Eh, tas būs iespējams tikai tāpēc, ka termiņš pagarināts un tāpēc ierobežots valoda režīms. Balsojums 13. novembrī. Paldies! Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Punkts numur 15 16 un 17. Allowed. Report from the Commission to the Euro komisijas informācija Eiropas parlamentam padomē par septīto ziņojumu par ES un Turcijas paziņojumu īstenošanā gūto progresu. Tāpat arī Tātad lūk, es koordinātoru um, uzstāšanās. Tālāk arī komisijas ziņojums Eiropas parlamenta Eiropa padomē un padomē par 14. ziņām par pārcelšanu un pārmitināšanu. Un Eiropas tiesas spriedums apvienotajās lietās, kas pieņems 6. septembrī šogad attiecībā uz par Slovākijas un Ungārijas celtajām prasībām attiecībā uz provizorisko mehānismu patvērumu meklētājiem obligātajai pārcelšanai. Dear colleagues, godātie kolēģi, gandrīz tieši pirms diviem gadiem padomu pieņēma divus lēmumus. 1523, 1601 lai kopā pārceltu 160 tūkstošu personas no Itālijas uz Grieķiju un palīdzētu šīm dalībvalstīm, tādējādi palīdzētu šīm dalībvalstīm pārvaldīt augsto personu skaita ieplūšanu, nodrošinot starptautisku aizsardzību. Turklāt 15. gada jūlijā padomē apņēmās pārvietot 22 504 cilvēkus no valstīm, kurās ieplūst daudz bēgļu Sīrijas krīzes rezultātā. Šodien, divas dienas pēc pārvietošanas lēmuma termiņa iztecēšanas, mēs atzīmējam, ka mazāk par 20 tūkstošu personām tika efektīvi pārvietotas no Grieķijas un mazāk kā 9 tūkstoši no Itālijas. Savukārt 17 tūkstoši varētu tikt pārvietoti, pārmitināti īpaši no Turcijas. Skaitļi no vienas puses liecina, ka 2015. gadā paredzētais nevarēja tikt izpildīts. Bet tas nozīmē, ka tomēr principā pārcēšana un pārvietošana kā parādība var funkcionēt. ES un Turcijas paziņojums, kas spēcināja sadarbības līmeni ar Turciju un e, deva ieguldījumu tajā, ka samazinājās ier, nu, Grieķijā ierodošamies bēgļu skaits. Vēl viens iemesls um, lēm, lēmumu īstenošanai bija tas, ka dalība valstis nevēlējās sadarboties. Tāpēc trūka šis īstenošanas process. Divas dalība valsts pat uzsāka tiesas prāvu Eiropas tiesā pret šiem lēmumiem, bet tiesa Ungārijas un Slovākijas prasības noraidīja pirms pāris dienām. Mēs uzklausīsim tagad kopsavilkumu par šo nolēmumu no juridiskā dienesta. Turklāt komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūras pret Ungāriju, Čehiju un Poliju, jo šīs pēdējās divas nav pārvietojušas nevienu personu. Ņemot vērā šo kontekstu, mēs vēlamies uzklausīt komisiju un vēlamies, lai tā pastāst ne tikai par pašreizo situāciju, bet arī par to, kā virzīties uz priekšu ar pārcelšanu un pārvietošanu. Jo joprojām ir tādas personas, kas būtu jāpārvieto, tīpaši Grieķijā, un arī pārmetināšanas vajadzības pieaug attiecībā uz dienvidu eh, vidusjūras reģionu valstīm. Verveikungs došu jums vārdu, lai jūs pastāstātu par ES un Turcijas paziņojumu. Lūdzu. Thank you very much. Good afternoon. Paldies. Labu pēcpusdienu visiem. Par ES un Turcijas paziņojumu. Varu teikt, ka šis paziņojums joprojām dod rezultātus, konkrētus rezultātus attiecībā uz tiem mērķiem, kas tika formulēti es vadītāju vienošanās rezultātā. Neskatoties uz to, ka pēdējos mēnešos pieaug, skaits atkal pieaug, šis pie, ierodošos personu skaits tomēr joprojām ir krietni mazāks nekā tas bija pirms šis paziņojums stājās spēkā. Aptuveni vidēji kopš paziņojuma pieņemšanas ir apmēram 80 personas dienā, pirms tam, sešu mēnešu periodā, pirms tam mēs runājam par 4000 personām dienā. Jau vairāk kārt arī šajā komitejā esmu teicis, ka arī bojā gājušo un bezvēsts pazudušo skaits ir būtiski samazinājies. Un samazinājies arī ieceļo, ieceļojošo, iebraucošo personu skaits. Skatoties uz um, pamata elementiem šai kontekstā, patvērumu pieprasījumu process pirmajā instancē ir diezgan apmierinoši attīstījies tālāk. Šobrīd EASAS atbalstītie serveri ir apstrādājuši 25 tūkstoši pirmās instances um, pieprasījumus, un tas atbilst kopējam rīcības plānam, par kuru vienojamies ar ministru Musanas šī gada jūnijā pirmās instances kontekstā faktiski bijām izvairījušies no izveida aizkavēšanās gadījumiem. Nu, diemžēl, ņemot vērā, ka augustā un septembrī ieceļojošo bija daudz, diemžēl atkal ir parādījusies kavēšanās ar pieteikumu apstrādi. Nu, tam ir arī vajadzīga uzmanība nenoliedzama, bet man šķiet, kā ar kopējo rīcību no EASA un patvērumu un dienestu puses, es domāju, ka mēs atkal šo aizkavēšanos varēsim novērst turpmākajās nedēļās. Svarīgi, lai dalībvalstis turpinātu nosūtītu attiecīgos, nosūtīt attiecīgos ekspertus caur EASA. Nu, piemēram, var pastāstīt, kā tas darbojas šobrīd. 370 cilvēku šobrīd strādā uz salām ar patvērumu saistītos jautājumos. 45 no šiem cilvēkiem ir no ASO, nu, tulki, eksperti, reģistrēšanas ierēdņi. Arī vairāk kā šai komitejai esmu jau teicis, ka reāla reāli sastrēguma vieta šai kontekstā ir lēmumu pieņemšanas process otrā, otrajā līmenī, otrajā posmā attiecībā uz patvērumu piešķiršanu. Un, diemžēl, šajā jomā nekas īsti nav mainījies. Es iepriekšējos uzklausīšanu laikā minēju, 13 šādas kavēšanās komitejas ir izveidotas, tajā brīdī, kad tapa skaidrs, ka šo komiteju produktivitāte nav tik augsta, kā mēs to vēlētos, papildus 18 sākuma, sākotnējiem referentiem e, tika piedāvāti dažādi veidi IT instrumenti, lai palīdzētu darbu organizatoriskais atbalsts, bet jāsaka, produktivitāte patiešām nav īpaši pieaugusi joprojām apmēram 30 lietas tiek izskatītas nedēļā, un tas ir nepietiekami pavisam nesen, šķiet pirms pāris dienām. Valsts padoma pēc ilga pārtraukuma pieņēma lēmumu divu sīriešu gadījumā, kas bija ap, iesnieguši apelāciju pret lēmumu par iz, izsūtīšanu uz Turciju. Valsts padome pieņēma lēmumu, ka šajos divos konkrētajos gadījumos būtu šiem sīriešiem droši atgriezties Sīrijā, tātad viņi paturēja spēkā iepriekšējo lēmumu, kas tika pieņemts pirmajā un otrajā instancē. Iespējams, ja bet nu vēl redzēsim, varbūt, ka pamatojoties uz šo lēmumu, lēmumu apelācijas procesā varēs vienkāršāk pieņemt tālākus lēmumus apelācijas pieteikums izskatot, kas ļautu varbūt pātrināt lēmumu pieņemšanas procesu šai līmenī. Turklāt un lielā mērā mm, tas ar to visu, protams, ir saistīts ar šo atpakaļnosūtīšanu. Eh, šī atpakaļnosūtīšanas skaitļi ir salīdzinoši neliela. Nav daudz atpakaļnosūtīto. Un kopš paziņojuma 1925 cilvēki ir nosūtīti atpakaļ uz Turciju. Tie pārsvarā ir trešo valstu valsts piedarīgie, kam nav tiesības uz starptautisku aizsardzību. Un apmēram 200, ja nemaldos, sīrieši ir nosūtīti atpakaļ, bet uz brīvprātīgiem pamatiem. Viņi paši nolēma atgriezties. Vēl viena lieta, kas arī kļūst acīm redzama. Grieķijas policija acīm redzami sastopas ar problēmām meklējot tos cilvēkus, kas saņēmuši negatīvu lēmumu, respektīvi dubult negatīvu lēmumu par patvērumu piešķiršanu. To zinām arī no citām valstīm, jo ilgāks laiks paiet kopš pieteikuma iesniegšanas, un jo grūtāk pēc tam šos cilvēkus ir atrast, lai varētu viņus nosūtīt atpakaļ. Tas norāda uz virkni kļūmju no, vienā, no vienas puses vajadzīgs pātrināt procedūru, gan pirmajās procedūras, gan otrās procedūras ietvaros, tā lai cilvēkiem nav pārāk ilgi jāgaida. Bet otram kārtam tas nozīmē arī to, ka nepieciešams gūt labāku pārskatu par to, kur šie cilvēki paliek, kamēr gaida lēmumu, ko viņi dara, kur viņi strādā, kur uzturs. Tad ir vajadzīga kaut kāda datu pārvalde, apstrāde. Un visbeidzot, kas nav maz svarīgi, Un es zinu, ka šai komitejā īpaši popularitāti ar to neiegūšu, bet lai efektīvi varētu īstenot atpakaļ nosūtīšanas politiku, ir vajadzīga iepriekšēja prīnimuvalība, iepriekš atpakaļ, mm, atgriešanas kapacitāte. Šobrīd kapacitāte gan ir lielāka nekā iepriekš. piemēram, Lesbas salā un citur, bet citās salās šis kapacitātes vēl nav tik daudz, un tāpēc šis process ir apgrūtināts. Savukārt, brīvprātīgā atgriešanās, ko īsteno IOM, darbojas atbilstīgi. 10 025 ir atgriezušies, 8800 tiešā veidā no salām, un te no, nonāku pie tāda sarežģītāka punkta, respektīvi Tā kā iebraucošo skaits arvien palielinās, šajos pēdējos divos mēnešos apstākļi šais uzņemšanas vietās apmetnēs, lai arī vasaras vidū tie bija uzlabojušies, atkal ir pasliktinājušies. Un galvenā problēma ir, vien, ir tas, ka šo cilvēku tur ir vienkārši par daudz, tas nespēja tik daudz tos uzņemt šais salās. Tas īpaši attiecas uz Lesbas salu un Samas salu kur pārsvarā nonāk šie cilvēki. Un tas rada problēmas. Vienkārši gribu novērst jau kādus pārpratumus. Tas nav tā, ka visi tiek tur turēti. Tā reizēm viens otrs mēdz apgalvot, bet nē, ja paskatāties uz tiem skaitļiem ar cilvēkiem, kas ierodas, tad to viņi, protams, ir ļoti daudz. Un tad geogrāfiskie ierobežojumi tiek atcelti, jo ir pilnīgi skaidrs dažādi iemesli dēļ, ka viņi nevar palikt tur. Bet, jebkurā gadījumā, spiediens šai salās un spriedze ir pieaugusi. Es domāju, ka tas nākamajā periodā būs mm, jāapspriež. Tas ir liels problēma jautājums. Vēlāk vēl par to varu arī vēl izteikties, ja mūs kaut ko vaicī, vaicāsiet par to. Un tālāk. Visbeidzot, un tas varbūt tāds pozitīvāks punkts, situācija uz cietzemē mm, turpina uzlaboties no ļoti sarežģītās situācijas, kā tā bija sākumā. Un tad ES un Turcijas paziņojuma uh, pieņemšanas brīdis bija tas brīdis, no kura sāka uzlaboties situācija. Uh, aprīkojums tiek atjaunināts, arī iekārtas uzņemšanas um, apstākļi caur izveidotajām schēmām. Es teiktu, ka šobrīd nav nekādu būtisku lielu problēmu. Nu, es nesaku, ka nav problēma vispār, bet jāsaka, tās ir mazinājušās šai uz savas zemes. Tātad. Uh, ir arī šie tie naudas izmaksas eh, tiek veiktas caur ekoinstrumentu, savukārt tādējādi uzlabojot šo cilvēku autonomiju un dzīves apstākļus uz, uz um, kontinentālajā Grieķijā. Un līdz ar to viņa apstākļi, dzīves apstākļi šobrīd ir nedaudz labāk, ērtāki nekā, piemēram, uz salām. Par pārvietošanu tur pāris vārdus teiks Nilsen kungs. Es tikai gribēju minēt vienu lietu attiecībā uz Grieķiju. Es dzirdu, ka tiek teikt, ka 66 tūkstoši tiktu no, pārvietot no Grieķijas un 20 tūkstoši ir e, pārvietoti, ka 160 tūkstoši bija jāpārvieto. Un te grib norādīt, ka varbūt pagātnē šie 66 tūkstoši, šis skaitlis, tika apstiprināts pirms ES Turcijas paziņojuma. Nenoliedzams fakts ir tāds, ka vienkārši šādu um, cilvēku nebija ko pārvietot. Tāpēc es gribētu piesardzīgi izturēties pret šādiem skaitļiem paziņojumiem. Nu, ar to ar varbūt beigšu savu uzstāšanos. Es zinu, ka būs jautājumi, būs komentāri, un es, protams, gatavs uz to visu rēģēt un atbildēt. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Nilsen kungs. Jūs varat pastāstīt par pārvietošanu un turpmāko ceļu uz priekšu. Paldies priekšādātā, labu pēcpusdienu visiem! Priekšādā jūs jau minējāt tos skaitļus, kas raksturo pašreizā situāciju. Šobrīd 30 tūkstoši cilvēki ir pārvietot no Grieķijas un Itālijas kopumā. Tas nozīmē, ka pēdējos pāris mēnešus apmēram 2000 pārvietošanas gadā notikušas augustā septembrī. Neliels samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējiem mēnešiem, bet tomēr labs temps. Ziņojums, ko mēs jums likām priekšā 8. septembrī, tātad 15. ziņojums, pastāsta detalizētāk par šo procesu. Un mēs turpinām šīs procedūras sistematizēt, atvienkāršot, atvieglot vērš arī jūsu uzmanību uz progresu, kas gūts uz pār, um, mazgadīgo, ne, bez pieaugušo pavadības pārvietošanu. Bet kas attiec uz nākotnu, nu, kas notrisinās šobrīd? Nu, pirmām kārtām gribu precizēt, ka saskaņā ar pieņemto lēmumu tie tiek attiecināti uz visiem, kas ieradušies Grieķijas, Itālijas eh, te, teritorijā arī no 28. septembra, un tāpēc mūsu prioritāte šobrīd ir pārliecināties, ka visi tie pārējie cilvēki, kas ieradušies, eh, pēc šī datuma un kas atbilst pārvietošanas noteikumiem, arī tiktu pārvietota turpmākajos mēnešos atbilstīgi jau izveidotajām procedūrām. Tās tiks, kā jau teicu, piemērots, jo, protams, tam vajadzētu notikt saprātīgā laikposmā, būtiski turpmāko pāris mēnešu laikā. Mūsu aplēses, pamatoties uz pašreizu situāciju un to cilvēku skaitu, kas ir reģistrējušies uz pārvietošanu, ir tāda, ka tas varētu būt apmēram 6-7 tūkstoši papildus personas varētu tikt pārvietotas no uh, Grieķijas turpmākajos mēnešos. Un kas tad nozīmē, ka ar to arī pārvietošanas schēmas iz, izbeidzas. Pēc tam, kā jūs zinat, komisija ir nolēmusi neierosināt nekāda veida šādu schēmu pagarināšanu, jo mēs vēlamies nosodīt spēcīgu signālu līdzlēmējiem, ka viņiem ir jāturpina strādāt pie Dublinas procedūras, tā lai no šādām pagaidu un ad hoc schēmām mēs varam pāriet pie, pas, pāriet pie kaut kāda struktūrāla risinājuma. Un tāpēc šai jaunajā Dublinas regulējumā būs jāietver saistoši un obligāti noteikumi attiecībā uz pārvietošanu, kas būtu daļa no šīs sistēmas un nevis kaut kādi pagaidu ielāpi. Papildu naudas šīm schēmām, kā jau mēs minējām komisijas paziņojumā vakar. Mēs tāpat laikā aicinām dalībvalstis turpināt izrādīt solidaritāti Grieķijai un Itālijai līdz brīdim, kamēr jaunais Dublins regulējums ir pieņems. Tieši tā, kā tas būs nepieciešams un atkarībā no tā, kādu spiedienu šīs valstis izjūt un ko tās pašas arī vēlas darīt solidaritātes labā. 6. septembra ziņojums mm, nebija tāds inventarizācijas vai kopsvilkuma ziņojums par visu, visām mācībām, kas gūtas, tas būtu jāuzsver, jo mūsuprāt mēs eh, nu, visiem līdzdarbojoties esam parādījuši, ka pārvietošanas sistēma var tikt padarīt par funkcionālu operatīvu sistēmu un tā var spēlēt ļoti svarīgu lomu solidaritātes izrādīšanā tām valstīm, kas ir uz frontes līnijas un nu, par mācībām, kas gūtas un praksi, nu, tas, protams, viss jā, jāpatur prātā tajā brīdī, kad turpināsim strādāt pie Dublinas jaunās sistēmas, un šeit gūtā pieredze būs jāintegrē šajā regulējumā. Par pār, pārmetināšanu. Šobrīd apmēram 23 tūkstoši personu ir pārmetināts uz Eiropas Savienību. Atbilstīgi 15. gada jūlijas schēmai un kā daļa no ES Turcijas paziņojuma Es tāpat arī šajā ziņā konstatēju, ka mēs nonākam pie termiņa, jo, jo lielākoties tagad visas dalībvalstis būs savas saistības izpildījušas, nu gandrīz visas, un divas pašreiz, pašreizējās finansējuma schēmas arī nonāk pie saviem termiņiem, tehnisku iemeslu dēļ līdz gada beigām, kā jūs labi zināt. Mums ir priekšlikums par jaunu pārmetināšanas ietvaru, bet tam vēl būs eh, vajadzīgs laiks tālākajām sarunām un izstrādai, nu, kamēr vēl nonāks līdz īstenošanai. Un tāpēc, lai nosaktu šo periodu starp pašreizējām schēmām, kas iztek, kas beidz darboties un jauno, komisija nāk uz klējā rekomendāciju dalību valstīm pārvietot 15, pārmetināt 15 tūkstošu cilvēku turpmāko divu gadu laikā tam līdzi nāk tāds pats finansiālā atbalsta apjoms, kā tiek piedāvāts šobrīd, tad pamatojoties uz 10 tūkstošu eiro uz cilvēku, kas tiek pārmetinās. Tas nozīmē, ka kopā ir paredzēta 500 miljonu eiro šādu veidu pārmetināšanas schēmām. Šie pie, 50 tūkstoši, protams, ir tāds mērķskaitlis, kam mēs sakosim līdzi, un tur ir dažādi veidi tehniskā palīdzība. Mēs ceram, ka mums izdosies šo skaitli arī sasniegt, un dalībvalsts īstais attiecīgas saistības un ļaus mums šo mērķi īstenot. Tam līdzi nāk arī rekomendācijas no mūsu puses attiecībā uz to, kurreiz vajadzētu koncentrēt savus centienus, respektīvi valstis, no, kuriem, no kurām šie cilvēki tiek pārmetināti - Turcija, Jur Jordānija, Libāna un 5-6 valsts Āfrikā kas ir vai nu lielākās bēgļu uzņēmēju valstis vai arī atrodas pie tiem maršrutiem, pa kuriem virzās bēgļi. Bet nu, priekšādātāji te savu uzstāšanos beigšu un esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies! And, uh... Paldies! Un tagad Vorinkungs no juridiskā dienesta lūdzu sniedziet mums uh, īsu kopsamilkumu par uh, tiesas nolēmumu uh, Ungārijas un Slovākijas prasību lietā. Jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Gribētu atgādināt, ka Slovākija un Ungārija ir divas prasības iesniegus, lai anulētu uh, 22. Uh, 22. lēmumu 15. gadā, kas uh, parāds provizārs noteikums uh, pie, um, provizoriskai pārmetināšanai no uh, Grieķijas un Itālijas. Šis lēmums tika pieņemts uh, balstoties uz. Uh, Eh, attiecīgo pāntu līgumā par Eiropas eh, Savienības darbību. Eh, Polija ir atbi, um, atbaldījusi Slovākiju un Ungāriju, Beļģija, Vācija, Grieķija, Francija, Itālija un Luksemburga, Zviedrija un komisija savukārt ir atbalstījuši padomi. Un parlaments nav iesaistījies šajā lietā. Eh, Eiropas tiesa ir noraidījusi šos eh, divus eh, pieprasījumus un ir paudusi viedokli par visu šo jautājumu loku, mm, ko minēja šīs prasītāja valstis, un tādā veidā ir mm, izdevies izdarīt interesantus precizējumus gan par starpiestāžu attiecībām un arī uh, par eh, procedūru un principiem, kas ir pamatā patvērums sniegšanas eh, politikai. Tās, ko minēja prasītāja valstis, ir trīs eh, lietas. Pirmām kārtām nevienlīdzību starp trešo punktu attiecīgajā pantā Eiropas Savienības līgumā, kā, vai tā var būt attiecīga juridiskā bāze. Tad bija vēl prasības par lēmumu pieņemšanas eh, procedūru, un eh, trešais eh, prasība tips par šo lēmumu pamatu, tātad arī tālāk par proporcionalitātes principu, kas tika apsēdā, apstrīdēts tālāk par juridisko bāzi. Slovākija un Ungārija atbalstīja vismaz sākumā to, lai uh, līdzstīvo procedūru piemērotu, jo 79. pāns, 3. punkts paredz uh, konsultēšanos ar Eiropas parlamentu. No šī viedokļa tiesai bija iespēja uh, norādīt, ka, uh, ka mm, juridisku aktu nevar definēt kā likumdošanas aktu, ja uh, tas nav pieņems balstoties uz līguma pantu, kurš skaidri uh, atsaucas uz uh, parasto likumdošanas procedūru vai arī uz uh, īpašo likumdošanas procedūru. Un uh, 78. pants uh, paredz tieši konsultēšanos ar uh, Eiropas parlamentu, bet tur nav nekāda atsauca uz kādu no likumdošanas procedūrām. Un tiesa secinājusi, ka te nav runa par likumdošanas aktu, kuru būtu jāpieņem likumdošanas procedūras ietvaros. Nu, Tāpat laikā tiesa uzskatīja, ka 78. panta trešais punkts ļauj Eiropas iestādēm veikt provizoriskos pasākumus, kas ir nepieciešami, lai efektīvā un ātrā veidā reaģētu uz steidzamām situācijām, eh, ieplūstot eh, personām valstī. Un šie provizoriskie pasākumi var uh, Mm, atšķirties, atkāpties no likumdošanas aktu prasībām, un, lai šīs atkāpes būtu iespējams, nepieciešams, lai šīs atkāpes būtu mm, attiecinātas uz konkrētu piemērošanas uh, lauku un. Mm ka tās eh, atkāpes nevar eh, kaut kādā veidā pilnībā atcelt vai anulēt eh, šos likumdošanas aktus, un tas arī attiecīgi tika atzīts. Tiesa ir uzsvērusi, ka tā precīzi ir norādījusi uz šo provizorisko raksturu un ka tas šajā gadījumā nevar tikt apšaubīts. Tāpat arī tiesa atbildēja uz Slovākijas uzdoto jautājumu, vai ir iespējams uzskatīt, ka uh, eh, 73. panta īstenošana, tātad uh, šīs steidzamās uh, situācijas uh, gadījumā, kad ieplūst liels skaits cilvēku, vai tas nozīmē, ka nepieciešamie priekšnosacījumi ir tikuši izpildīti, runājot par uh, šī lēmuma pieņemšanu abas prasītāja valstis. Aicināja, eh, lai mm, notiktu, mm, lai tiktu mm, īstenot procedūru personu pārvietošanai steidzamos gadījumos, bet tiesa jau eh, bija apstiprinājusi pirmo procedūru, ko apstiprināja padomu 14. septembrī 15. gadā. Uh, kas eh, pieļauj 40 eh, tūkstoši personas eh, pārvietot. Šie bija cilvēki, kas atradās Grieķijā un Itālijā. Un tādā veidā divas šīs iesniedzēja valstis uzskatīja, ka šis lēmums mm, bija ārpus padomas lēmuma ietvariem un nerespektēja padomas lēmumu, kur ir rakstīts, ka uh, Eh, pārvietošanas eh, lēmumus pieņem vienprātīgi, jo attiecīgais lēmums tika pieņemts ar kvalificēto vairākumu. Un tādā veidā tiesa sākotnēji norādīja, ka Eiropadomes eh, secinājumos jau ir bijis likts uzsvars uz izskatīšanu bet eh, tā kā Eiropa padomas eh, lēmums nevar atcelt komisijas iniciatīvas pilnvaras, ņemot eh, vērā to, ka viņi nebija plānojuši pārvietošanu vairāk kā 40 tūkstošiem cilvēku, tas neatņemtu komisijai pašiniciatīvas tiesības un tādējādi padomas lēmumu, kas pieļāva eh, šo procedūru vienprātības ceļā, nemainīja balsošanas eh, noteikums pantā 783, kas eh, pieļāva kvalificētā vairākuma balsošanu. Un vēl mm, šīs divas prasītāja valstis uzstāja, ka ir pārkāpts konsultēšanās pienākums ar Eiropas parlamentā, tad no padomas puses. Jāzīmē, ka padome bija izdarījusi būtiskus eh, grozījumus sākotnējā komisijas priekšlikumā, kur eh, bija runa, vai nu kas bija paredzēts eh, attiecībā uz Grieķiju un Itāliju, bet pēc tam arī uz Ungāriju. Ungārija bija tikmēr prasījusi, lai viņu izņemtu ārā no šī lēmuma objektiem, un jaunais lēmums, kas vairs neatiecās uz Ungāriju, tas tika pieņemts padomē. Un atbilstoši Ungārijas un Slovākijas viedoklim, um, konsultējoties ar, nekonsultējoties ar parlamentu padomu, ir pārkāpus tās uh, normas, kas ir paredzētas uh, pandā 783. Tiesa atgādina to, kas jau vairāk kārt ir norādīts, un tas ir, ka konsultēšanās ar parlamentu, kad uh, to paredz līgums, tātad te ir jānotiek pēc uh, būtības un Eh, nekonsultēšanās var anulēt to aktu, kur nav tikusi ņemta vērā šī formalitāte. Un atbilstoši tiesai, parlamenta konsultēšanās nozīmē, ka parlaments ir efektīvi piedalījies lēmuma pieņemšanā, un tas ir ļoti svarīgs eh, elements, ko paredz eh, līgums, un tas arī respektē cilvēku demokrātisku līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Tā tad, um, kad tika atgādināts šis princips, uh, tiesa arī konstatēja, ka mm, tik tiešām ga, padomas kaut kādā pieņemtais lēmums uh, atšķīrās savā būtībā no sākotnējā komisijas priekšlikuma, tā ziņā, ka tas vairs uh, neatiecās uz Ungāriju. Tāpat laikā tiesa konstatēja, ka uh, parlaments bija atbilstoši informēts par šīm modifikācijām. Uh, to darīja Eh, tas notika ārkārtas eh, sesijā 16. septembrī 15. gadā, pirms eh, tika pieņemta 17. Gada, 17. septembra rezolūcija, kas nozīmē, ka parlaments savā 17. rezolūcijā 15. gadā ņēma vērā mm, padomas paredzēto mm, rīcību. Un tiesa ir norādījusi, ka ir notikuši arī citi grozījumi, kas eh, pēc būtības nemainīja komisijas priekšlikumu, un tad eh, gadījumā tur nevajadzēja atkārtot konsultēties ar parlamentu. Prasītāja valstis, valstis eh, norādīja, ka padome pēc būtības bija grozījusi komisijas priekšlikumu bez uh, Eh, vienprātības principa, kas ir paredzēts attiecīgā pantā līgumā, bet eh, tiesa konstatēja, ka, ka komisija bija mainījusi savu sākotnējo priekšlikumu, ka notika dažādas sanāksmes eh, padomē un netika, un tika ievērot šis vienprātīguma princips. Uh, ņemot vērā, ka pieņemtais lēmums nav likumdošanas akts, tad uh, juridiskā procedūra tā pieņemšanā pretēji Ungārijas un Slovākijas apgalvotajiem. Tātad tas nebija vairs pakļauts tādiem noteikumiem kā likumdošanas akta gadījumā, un tiesa līdz ar to noraidīja uh, izteikto priekšlikumu. Un uh, attiecībā arī uz uh, proporcionalitātes uh, jautājumu. Šajā lēmā tiesa uzskata, ka um, uh, pārvietošanas lēmums nav uh, pasākums, kas būtu neatbilstošs savu mēķa mm, sasniegšanai. Tas nozīmē Grieķiju un Itāliju. Tātad mm, saistībā ar šo migrantu krīzi Grieķijā un Itālijā 15. gadā tiesa ir lēmusi, ka nevar šos lēmumus apšaubīt eh, retrospektīvā veidā attiecībā uz to efektivitāti, jo kāda Eiropas Savienības likumdevējs un lēmumu pieņēmē iestādēm ir jāizvērtē uh, jauna tiesību akta nākotnes ietekme, tad mm, to var apšaubīt tikai tad, ja tas ir acīm redzami nepareizs, vai arī elementi tiek apšaubīti, kas bija spēkā šī akta pieņemšanas laikā. Un tātad, principā, nav iespējams ņemt vēlā elementus, kas eh, parādījās eh, pēc šī akta eh, pieņemšanas padome izskatīja statistikas datus, kas bija tajā laikā Mm, pieejami, veic to analīzi un uh, attiecīgi mm, tiesa lēma, ka tā nebija pietiekami pildījis savus pienākumus. Uh, Slovākija un Ungārija ir izdarījušas priekšlikumus, norādot, ka proporcionalitāte nav tikusi ievērot, bet ņemot vērā mazā apmēra pārvietošanas, kas notika pēc lēmuma pieņemšanas, to var eh, izskaidrot ar dažādiem elementiem, kurus padoma, tad, kad tika pieņemts lēmums, nevarēja būt bijis ieplānojis, un tas, piemēram, iekļāva arī sadarbošanās trūkumu, ko daži dalībvalsts demonstrēja vēlāk. Tātad tiesa nebija varējusi ņemt šos elementus vērā jau iepriekš. Tiesa norādīja, ka padomei bija taisnība tās veiktajā novērtējumā norādot, ka e, šī lēmuma e, mērķi nebija ierobežojoši un e, padome nebija pārkāpusi savu mandātu, norādot, ka pirmais, pirmā lēmuma mehānisms, kas bija apstiprināts dažas dienas agrāk, ka tas bija nepietiekams, lai E, risinātu šo bezprecedenta migrantu pieplūdumu, kas notika 15. gadā, un tad tiesa uzskatīja, ka padome nav pārkāpusi savu mandātu, cenšoties e, pārsadalīt migrantus Eiropas Savienības teritorijā, tātad, ka tas nav pārkla, pārkāps to, kas bija teikums, teikt sākotnē lēmā. Tas nenozīmē, ka tiesa sasaista uh, to ar solidaritāti, kas ir 80. pantā līgumā par Eiropas Savienības darbību, norādot, ka pieņemtā lēmuma mm, sakarībā padomēji bija jāpiemēro solidaritātes princips arī runājot par finansiālajiem aspektiem, kas saistās ar 80. pantu. Tiesa tāpat ir jāatsaucās uz uh, Ungārijas atsaucēm Tiesīgo lēmumu un analīze tika veikta par dažādiem mehānismiem, un viņi secināja, ka šie pielāgošanas mehānismi ļautu dalību valstīm ņemt uh, vērā jaunākās tendences un norises. Līdzīgā veidā Polija savā no savas puses norādīja, ka viņu robežu kontrolas posteņi saskartos ar eh, daudz lielāku darba eh, nastu, veicot šīs pārvietošanas, bet eh, komisija norādīja, ka šāda argumentācija pārsniedz tātad Ungārijas iesniegto argumentāciju. Un, bet un atbildi, kas sniegtu polijas norādēja, ka šī pārvietošana balstoties uz valodas vai kultūras saiknēm starp eh, divām valstīm nepadara to par neiespēj, neiespējam tātad pārsadalīt eh, šos cilvēkus, kas ir ieradušies eh, balstoties uz solidaritātes principu, un tādā veidā šāds princips tad neiet pret Eiropas Savienības vērtībām un 21. pantam pamatiesību hartā. Un uh, Tiesa tāpat atsaucās eh, arī uz eh, Ženēvas konvenciju. Tas ir apmēram viss eh, no manas puses, un esmu gatavs atbildēt jautājumu. Okay, thank you very much. Liels paldies par šo ļoti visaptverošo informāciju. Neredzu Kelleres kundzi un Bjorgu Veržas kundzi. Eh, tad eh, dodu iespēju citiem kolēģiem izteikties un eh, koordinātori varbūt grib izteikties. Nē, koordinātori nav. Sofija Intveld, jūs bijāt pirmā lūdzāt vārdu. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Jā, jūs devāt vārdu man stipri negaidīt. pateicoties, pateicos visiem trim runātājiem par uh, viņu stāstiem. Man jāsaka, ir radušies ļoti daudz jautājumu, īpaši saistībā ar uh, divām pirmajām prezentācijām. Pirmām kārtām man ir liels prieks uh, dzirdēt, uh, ka komisija uzstājas mm, attiecībā uz abiem likumdevējiem un īpaši padomi. Uh, ka nepieciešams steidzami izdarīt modifikācijas Dublinas sistēmā, jo tas tik tiešām ir ļoti steidzami. Pretējā gadījumā mēs no viena ārkārtas risinājuma iekritīsim citā. Un šķiet, ka dalība valstis nesaskata šo steidzamības pakāpi. Par eh, Turcijas paziņojumu. Pirmām kārtām tās lietas, ko jūs neminējāt, un tas ir paši cilvēki un viņu stāvoklis. Daļai paziņojumā par Turciju bija teikts, ka mēs eh, piešķiram daudz līdzekļus Turcijai, bēgļu uzņemšanai. Kādā veidā jūs uzraugat situāciju šodien? Mēs zinām, ka ir bijuši daudzi ziņojumi par Uh, vardarbīgiem notikumiem, par bērnu izmantošanu, bēr, piespiedu bērnu darbu izmantošanu, par uh, seksuālo vardarbību, par cilvēkiem, kas nevar darbu atrast Turcijā un ir burtiski spiest atgriezties Turcijā, uh, Sīrijā. Kā jūs uzraugat šo situāciju? Vai jūs esat konstatējuši, ka visi bērni tagad apmeklē skolu Turcijā? Un, ja jūs veicat šo monitoriņu, kādā veidā jūs to darat? Ja pareizi sapratu, jūs teicāt, ka ir eh, bijuši 1925 atpakaļ atgriešanas eh, gadījumi. Bet, ja mēs skatāmies eh, tos veidus, kā tas noticis un uh, un līdzekļus. Nezinu, vai jūs esat aprēķinājuši izmaksas uz vienu cilvēku šīs schēmas ietvaros, un vai tas ir labākais veids, kā tērēt mūsu līdzekļus. Tālāk jūs runājat par cilvēkiem, kas arvien vairāk izmanto alternatīvus uh, maršrutus, piemēram, šķērsojot uh, Melno jūru uz Rumāniju, vai jūs varētu pastāstīt nedaudz vairāk par to? Tāpat minējāt cilvēkus, kas joprojām ir uh, nonākuši salās un tur arī paliek, mēs dzirdam par to, jā, ka spriedze palielinās un apstākļi, viņa dzīves apstākļi ir nožēlojami, dzirdam arvien vairāk un vairāk par cilvēkiem, kas cieš no stresa un satraukuma. Vai jūs varētu pastāstīt ko vairāk? Visbeidzot, papildus šī Turcijas paziņojuma īstenošanai. Papildus tam, vai jūs kādreiz esat domājuši par to, kas notiks ar uh, to, ka šie bēgļi no Turcijas masās pēkšņi ieradīsies no mm, Turcijas Eiropā un tad Turcijas valdība nebūs īpaši apmierināta. Viņi teiks, nu tad vai nu jūs sūtiet šo cilvēku atpakaļ, vai jūs to darīsiet, tad mēs vairs nerisināsim jūsu bēgļu problēmas. Paldies! Sipelskundze! Paldies, priekšsādātāji! Sākumā negatavojos neko teikt, jo, godīgi sakot, esmu nedaudz nogurusi atkal un atkal teikt eh, vienas un tās pašas lietas saistībā ar šiem ziņojumiem. Un viena lieta, ko mēs vienmēr atkārtojam, ir tas, ka mm, dalība valstis, pārāk daudzas dalība valstis nesniedz, ko no tām sagaida. Tās neparedz līdzekļus tā, lai varētu situācija risināt tās eh, neparedz naudu Afrikas trasta fondam, tad jūs varat iedomāties, kāda ir situācija šai kontinentā. Netiek sniegt palīdzību tehniskā aprīkojuma veidā, lai uzlabotu e ASO darbu un tāpat uh, robežu apsardzes darbu. Man ir apnicis visu to klausīties, tā ka aizmirstiet par to, bet man ir jautājumi. pār situāciju Turcijā attiecībā uz bēgļiem. Vai jums ir skaidra informācija par bēgļu skaitu, kas ir kas bija Turcijā pirms eh, tika pieņemts šis lēmums attiecībā uz Turciju, vai jums ir skaidra informācija par bēgļu skaitu Turcijā tagad? Tika iztērēts, da, iztērēts liels līdzekļu apjoms eh, Turcijā priekš bēgļiem, bet mēs zinām, ka tikai maza daļiņa bēgļu atrodas nometnēs. Tātad, kurš eh, saņem naudu un kādos nolūkos? Un cik daudz cilvēku šobrīd ir nometnēs? kur ir pārējie. Vai ir kāda informācija par to, vai dažādas e, bēgļu grupas saņem atšķirīgu attieksmi Turcijā, vai arī viņiem visiem ir vienlīdzīgas iespējas, e, ja vien viņi atrodas Turcijā, tā tad apmeklēt skolu, strādāt vai citādi dzīvot, un kas notiek ar tiem, kuriem nav šādas tiesības. Jautājums par eh, pārvietošanas lēmumu. Man ir prieks dzirdēt, ka komisija ir gatava turpināt mm, atbilstoši tiem cipariem, par kuriem tika pieņemts lēmums, bet vai jūs varētu pastāstīt, ja mēs turpinam, pamatojoties uz tādiem skaitļiem, kā bija paredzēts, cik mēnešus vai gadus tad vajadzēs, lai šie 160 tūkstoši reāli tiktu pārvietoti. Tas būtu ļoti interesanti. Gribu pateikties Uh, kolēģim, kas paskaidroja visās detaļās um, tiesas nolēmumu saistībā ar uh, Slovākijas, Ungārijas un Polijas uh, sūdzību. Mēs visi zinām, ka šis lēmums bija likumīgs un tur viss bija kārtībā. No nu, otras puses bija labi dzirdēt to visu, jo neapzinājos visas šīs detaļas un detaļas cik satraukts Orbans bija, ka varbūt parlamenta demokrātiskās tiesības nav tikušas eh, ievērotas. Jāsaka, no, nu, to es nezināju. Visbeidzot, jautājums par šīm valstīm, vai viņas tagad ievēros lēmumu, vai tās tagad to ievēros ne tikai uz papīra, vai tās reāli uzņems bēgļus, vai mums ir kāds uh, skaidrs uh, paziņojums tagad no visām šīm trīs valstīm. Uh, thanks, uh, Mrs. Beržjā. Beržjā kundze. Merci, Madame la Présidente. Je partage. Paldies, eh, priekšsēdētājs arī piekrītu šai uh, šim apnikumam, kas tika pausts jau iepriekš. Es uzskatu, ka šī pārkāpuma procedūra bija attiecināma uz praktiski visām dalību valstīm, jo neviena nav respektējusi savus pienākumus uh, komisija tātad uzsāk šo pārkāpumu procedūru pret tām valstīm, kas ir visvairāk pārkāpuši šos nosacījumus, bet jāsaka, neviena valsts nav īstenojusi savus pienākumus. Ja es labi saprotu ciparus, tad ārpus Mēs runājam par 30 tūkstošiem pārvietoto, 20 no Grieķijas, 20 tūkstoši no Itālijas, 10 no Grieķijas. Tas ir papildus vēl visai Turcijas lietai. Te ir jārunā par to, cik tad ir patiesa pārvietošanas gadījumi bijuši, jo vispār notikusi arī pārmitināšana un uh, ņemot vērā, kāda situācija ir Turcijā, tad labi, to visus pozitīvi vērtēju. Jā, pareizi saprotu, dalību valstis eh, vien, par vienu ceturdaļu ir īstenojuši savus pienākumus un komisija, ja vien nāc kaut ko pārpratusi, izvairās eh, pagarināt eh, šo nogaidīšanas situāciju. Jā, ir runas par Dublinas sistēmas maiņu ja pareizi es sapratusi, jūs eh, paredzat, ka ir vēl kādi 6-7 tūkstoši cilvēku, kuri tiks pārvietot, un ja pareizi saprotu, tad jūs uzskatāt, ka visi cilvēki, kas ir ieradušies Itālijā, Grieķijā pirms 27. septembra, ka, viņiem, ka viņi var izmantot šo pārvietošanu. Tātad man ir konkrēts jautājums. Uh, dalībvalsts nevēlas eh, pārvietot šīs personas, pirms tika noslēgt, kur ieradušies pirms tika noslēgts liegums eh, ar Turciju. Uh, Ja šis cipars ir pareizs, ja šis e, termiņš ir 27. septembris, tad kurš var izmantot attiecībā uz ko var attiecināt šo pārvietošanu, un šis jautājums, manuprāt, ir e, fundamentāli svarīgs. Un vēl, ja pareizi atkal es sapratus, jūs teicāt, ka Grieķijas e, policijai grūti bija atrast personālu, kas varēja nodrošināt šo pārsūtīšana atpakaļ uz Turciju. Nē, es pārliecināju, ka visu pareizi sapratu no jūsu stāstītā. Gribētu zināt, kādas ir eh, šo desmit, vairāk kā desmit tūkstošu cilvēku pars, nacionālitāti, kuri jūs tā brīvprātīgi atgriezāt atpakaļ. Tas pats attiecās arī uz 1925, ja pareizi sapratu, kas tika nosūtīti uz Turciju. Kas seko, apseko tālāk, kas notiek ar šiem cilvēkiem, un to jau uzdeva arī iepriekšējā eh, runātāja šādi jautājumi. Tāpat arī pārskaitītā nauda. Mēs zinām, ka Turcijā ir bērni, kas cieš no piespiedu darba un eksploatācijas. Kādas garantijas ir Eiropas Savienībai cenšoties panākt kaut kādas garantijas un aizsardzību no Turcijas puses, un kā jūs varat izskaidrot, un ja atkal pareizi sapratu šo jauno uh, pretrunu, ko esam novērojuši attiecībā uz uh, Itāliju, jo migrantu plūsmas ir samazinājušās. Nu, man ir tāda neliela noprasme, bet es gribētu saņemt jūsu versiju par šiem notikumiem un gribu atgādināt to, ko teicu iepriekšējā reizē. Uh, Un domāju, ka pastāv tāds liels cinisms, atvainojos par šo terminu, teikt, ka uh, jūrā bojā gājušo skaits samazinās, ja mēs skatāmies proporcionāli, cik uh, cilvēku šķērso vidusjūru un cik ir gājuši bojā. Proporcionāli šis skaits nesamazinās, tāpēc nesakiet mums tādas lietas. Tas nav pieņemami, un tas ir vēl mazāk pieņemami, kad zina, ka uh, vidusjūrā bojā gājušo cilvēku skaits tikai palielinās. Thank you. Uh, Mr. Jurek. Paldies, Jurek, kungs tālāk. Dziękuję bardzo. Paldies. Tiesas spriedums ir tāds, kāds nu ir. Tas tagad ir fakts, un tas varbūt būs motīvs, izvērtēt mūsu rīcības tiesisko bāzi, bet mums kā parlamentam ir jāizvērtē Eiropas komisijas politika un migrācijas viļņa saistībā ar Sīrijas karu kontekstā. Mums šeit nav darīšana ar dabas katastrofām, kas nebūtu saistīts ar cilvēku iedarbību kur būtu prasīta solidaritāte. Bet tas ir vairāk saistīts ar politiku daudzās Eiropas valstīs, un šo politiku mēs redzam vēl šobrīd. Pat pēdējā Junkera runā kārtējo reizi dzirdējām paziņojumu, ka vienīgā alternatīva nelegālai migrācijai ir atvērt legālas migrācijas ceļus, kas nozīmē, ka ir centieni legalizēt nelegālo migrāciju. Mēs pat zinām, ka debatēs pēc tam lielākā politiskā grupa Eiropas parlamentā, grupa, kuru pārstāv arī Junkerkungs, skaidri izteica, nemaz arī neizteicās, ka nelegālā migrācija būtu īpaši jāapkaro. Mums jāatceras savu pienākumu kā parlamentam izvērtēt īstenoto politiku. Šobrīd varat noraidīt Slovākijas un Ungārijas prasības tiesā un uzskatīt, ka e, situācija ir atrisināta, bet vēlos pateikties Veržā kundzei, kas sāka savus izteikumus no pilnīgi citas skatu punkta sākot ar to, ka Eiropas komisijas lēmumi nav īstenoti 85% dalību valstu. Tā kā, ja daži lēmumi nevar tikt īstenoti, tas nozīmē, ka tie bija nepareizi. To mums vajadzētu izvērtēt, nevis censties uzspiest vairākumu ar vairākumu, ar eh, juridiskām darbībām. Nu, varētu teikt, ka, ja spiediens būtu lielāks, varbūt eh, īstenots būtu vairāk, bet, nu, es domāju, tāda pieeja nekur mūs nenovedīs. Sipels kundze. Es vēlējos īsu korekciju gan ieviest. Ja mēs šeit izvirzītu prasību visu veidu nelegālo migrāciju apkarot bez jebkādām alternatīvām, tad tas nozīmētu rezultātā, ka mēs neuzņemam nekādus bēgļus. Tas rezultātā nozīmē, ka cilvēki, kas bēg no kara, neatradīs šeit nekādu patvērumu Eiropā, jo šiem cilvēkiem nav nekādu iespēju legāli ierasties Eiropā. Viņiem nav vīzas, Ja viņi vēlas nonākt šeit, to var izdarīt tikai neregulārā veidā. Un Junkara kunga norāda, ka tieši šiem cilvēkiem, kuriem tik tiešām ir nepieciešama aizsardzība, ir jāatrod legāls veids, kā nokļūt šeit. Un apgalvojums ir pareizs, jo legālu veidu, kā no šiem cilvēkiem nokļūt Eiropā, šobrīd nav. Jā, pirms kāda laika poļi izmantoja šos uh, legālos migrācijas ceļus, lai uh, uz ASV migrētu. Gomeša skundze. Like to, to I'm, I'm, I'm, um, I'm glad that the courts clarified. Man prieks, ka tiesa ir ieviesusi skaidrību šajā lietā. Un es sagaidu no komisijas, ka tā uzstās, ka valstis, kuras apstrīdēja pārvietošanas vai pārmitināšanas drīzāk lēmumu padomē, tagad būs spiestas pildīt savus pienākumus ne tikai attiecībā uz piešķirto cilvēku skaitu pārmitināšanu, joprojām ir cilvēki, kurus var pārmitināt, bet arī saņems sankcijas. Esmu no Portugāles, atkārtoju valsti, kurai draudēja struktūra fondu atņemšanu, jo netiek izpildīta prasība līdz decimāla skaitļa daļām attiecībā uz izaugsmas un stabilitātes paktu. Un mēs nevienu likumu nebijām pārkāpuši, nevienu startautisko vai Eiropas Savienības tiesību normu. jo tas nebija paredzēts Eiropas Savienības līgumos, bet gan starpvaldību lēmumos. Tā kā ir jāsako sankcijām, ja attiecīgās valstis nepildīs savus pienākumus, it īpaši pēc tam, kad tiesa ir nākus klājā ar savu spriedumu. Mūsu viesiem no komisijas vēlos pajautāt, vai viņi var pastāstīt, kas notiek Bulgārijā, tiem bēgļiem, kas no Turcijas ierodas Bulgārijā. Mēs to esam redzējuši. Skaitļi samazinās vienā valstī un palielinās citā. Līdz ar to mēs vēlētos pārliecināties, vai šī, šis paziņojums par Turciju darbojas tā, kā mēs saprotam. Ir jāzina, kas notiek visās frontēs. vēlos noskaidrot, kas notiek ar īpašo uzmanību, kas ir jāpievērš nepilngadīgām personām bez pavadītāju Grieķijā un Itālijā, vai situācija ir uzlabojusies, jo daudzas no problēmām bija saistīts ar kapacitātes trūkumu prokuratūrā, tiesu iestādēs, kas ir noticis ar tām nepilngadiem personām, kas ir pazudušas. Mēs vienkārši pieņemam, ka viņi ir izgaisuši, mums nerūp, kur viņi nonākuši noziedzīgos tīklos vai kaut kur citur, vai tur notiek kāda darbība dalību valstīs. Ne tikai šajās valstīs, Grieķijā un Itālijā, bet kur nu tas ir noticis arī citur Eiropas Savienībā. Uh, Un jūs sacījāt, ka jūs joprojām izdarat spiedienu uz valstīm, lai tās pildītu solidaritātes eh, prasības. Bet nesen bija ziņojums, ka turīgākas valstis, kas var uzņemt vēl cilvēks no Grieķijas, nav pārāk tālu no mērķis pildīšanas. Viens piemērs bija Spānija Ko komisija konkrēti ir darījusi, lai mudinātu valstis kā Spāniju izpildīt saistības? Un ar kādām problēmām jūs saskaraties ar tādu valstu kā manējā, Portugāli, kur viena no problēmām problēma nav bijusi atvērtībā uzņemt cilvēkus, bet gan tajā, ka tad, kad cilvēki tiek pārmitināti Viņi jau ir saorganizējušies, viņi ilgstoši bieži Grieķijā un jau visu saorganizējuši, lai veiktu tālāk sekundāru pārvietošanos uz citu valsti. Pēdējais, ko es redzēju no datiem, tuvu 50% no pārvietotajiem cilvēkiem Portugālā jau ir devušies projām uz citurienu. Kas tiek darīts šajā jautājumā? vai ir kādi centieni, lai pārvietot šos cilvēkus uz valstīm, kuriem, kur viņiem bija paredzēts būt. Un visbeidzot, Lībija. Šeit es e, piekrītu kolēģiem. Ja nebūs droši un legāli veidi, tad mēs nepildām savas saistības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām attiecībā uz bēgļiem. Vai ir bijuši jebkādi mēģinājumi pārvietot cilvēks, kas atrodas Lībijā un kas kvalificējas bēgļu statusam? Cik man zināms, UNHCR nav tiesiskais pamats vispār, lai vispār darbotos Lībijā, viņam pat nav struktūru. Kaut kādi vietējie cilvēki, atsimredzot, kas īsti nespēja darboties. Ar IOM gan ir savādāk. Uh, bet e, starptautiskā migrācijas organizācija nestrādā pie tā, lai identificētu migrantus un pārvietot viņus. Par ko tad mēs esam līdzatbildīgi Lībijā? Par to es esmu tiešām nobažījusies, jo šobrīd trūkstot e, valdības darbībai vai nezinu, kā lai nodēvē tur trīskāršo valdību, kas tur ir finansējama e, visšausmīgākās aizturēšanas nometnes un spīdzināšana tajās. Paldies! Jureka kungs, jums ir kāds papildus jautājums? Es vēlējos pieminēt argumentus vēl papildus izskanējušiem, ne tikai saistībā ar to, ko Gomešs kundze tikko sacīja, bet iepriekšējiem komentāriem. Vēlos pateikt vienu lietu. Uh, Šie cilvēki ir upuri, cietušie no nelegālas migrācijas. Tam ir jābūt brīdinājumu signālam, lai saprastu, kā ir raksturojams process, ar kuru mēs saskaramies. Process, kuru atbalsta Eiropas Savienības iestādes. Mums ir jāizlemj, vai mēs piemērojam likumu vai nē. Ja nebūtu manas īpašās draudzības ar Kudrickas kundzi no Polijas, tas, kas tika sacīts par poļiem un ungāriem, kas devās prom no uh, savas valstis, mig, savām valstīm migrēja, nu, tas nebija korekti. Pēc otrā pasaules kara tūkstošiem poļu palika apvienotajā karalistē un citās valstīs. Tie bija karavīri, kuri tika nodoti. Uh, 56. gadā Ungārija devās prom no Ungārijas, bet viņi bija tie, kas aizstāvēja Eiropu, bet viņus nodeva. Bija arī cilvēki, kas aizstāvēja Eiropu, un viņi pavēra durvis lai, lai lielākā daļa rietuma Eiropas varētu mazāk tērēt aizsardzībai. Bet tagad mēs runājam par procesu, kas notiek valstīs, kurā mēs izraisījām kara darbību. Gomešs kundze strādā ar man kopā AFET komitejā, un mums abiem ir jāpievērš uzmanība nesamērīgumam starp šīm nelegālām organizācijām un miera procesu Eiropā. Jā, mums ir jāpa, jāpalīdz bēgļiem, Bet, ja mēs runājam par migrāciju, komisija sadarbojas, nu, pra, burtiski mēs eh, sadarbojamies eh, ikdienas līmenī ar Frontex. Varšavā viņiem ir galvenais birojs. Nu, pa, uzzināsim no ASV vēstniecības, cik liels ir procents skaits poļu vēlas doties uz ASV un vai viņi ievēros to valsts, tās valsts likumdošanu, kur viņi vēlas nonākt. Ja cilvēks ir bēgļu nometnē un vēlas būt polīti ieslodzītais, kas var pierādīt, ka viņš tiek vajāts, tad tas ir jebkuras civilizētas valsts pienākums izskatīt šādu pieteikumu, bet vai mēs tiešām vēlamies vēl vairāk šādu, tra šādu traģēdiju, katastrofu, kā šie bērni. Mēs pārāk labi jau zinām to. Kas ir aiz šiem procesiem, mafija, organizētā noziedzība, kas pelna milzīgu naudu. Mēs nepildām parlamenta pamata pienākumus uzņemties atbildību pār izpildu varu, kura īsteno šādu politiku kura pat nav tikusi apstiprināta. Es vēlos tikai brīdināt jūs vēlreiz, ir grūti apšaubīt tiesas spriedumu, bet tas ir iemesls domāt mums par legalitāti, bet tas neatbrīvo mūs no pamat eh, pienākumu pildīšanas, garantēt politisko stabilitāti Eiropas Savienībā valstīs, kas mums jāpārstāv, jāpārstāv šī Sofija, mums eh, jānoslēdz šis debats. Jā, pavisam īsi. Katru reizi, kad es dzirdu Jurekungu, katru reizi tiek runāts par kristīgajām vērtībām, bet es nekad faktiski to nedzirdu no jūsu vārdiem. Nedzirdu uh, par kaimiņa mīlēšanu, par patvē, patvēruma piešķiršanu tiem, kuriem tas vajadzīgs. Varbūt man, uh, kā ateistē, jūs kādreiz varat paskaidrot, ko tas īsti nozīmē jums. Metzolas kundze. Nē, kolēģi. Lūdzu. Paldies. Vēlos atkārtot jums visiem Viktora Orbana sacīto par tiesas spriedumu. Viņš precizēja, ka Ungārija atzīst tiesas spriedumu varu nocitēt. Tiesas spriedums ir pieņemts, lai kurā jautājumā arī spriedums tiktu pasludināts. Eiropas Savienības, eh, Ungārija ir Eiropas Savienības dalība valsts, un tās darbība nosaka Eiropas Savienības līgumu. Līguma ir jāievēro, tāpēc ir jāpieņem arī šis spriedums. Es pie, ņa, pieņemu vārdu eh, atzīt Tā, to sacīs arī ir Slovākijas premjers Fico. Mums ir jāatzīst šis spriedums, jo mēs nedrīkstam eh, graut Eiropas Savienības pamatu, un tiesiskums ir viens no pamatelementiem Eiropas Savienībai. Tas bija citāts. Un varat būt pārliecināti, ka Ungārija atzīst šo spriedumu un uztver to nopietni. Bet, manuprāt, nav taisnīgi, ka Gomešs kundze norāda, ka Ungārija ir jāsoda vai kāda cita valsts ir jāsoda. Jo ir citas valstis, kas neko nesaka, bet arī nepieņem ne cilvēkus. Te iznāk, ka uzskatu, ka taisnīgāk tomēr ir kaut ko sacīt, nevis klusēt. Vai mums ir jāsagaida, ka katra valsts eh, rīkojas tā, kā tā uzskata par vispareizāko? Jā, paldies! Tagad laiks atbildēm. Varveikungs. Okay, thank, uh, thank you very much. Jā, paldies. Pavisam īsi attiecībā uz komentāriem un jautājumiem, kas izskanīja. Intvelds kundze sacīja, ka nav, nav dzirdējusi par šiem cilvēkiem. Varbūt es savādāk to formulēju, bet ja es paužu bažas par uh, apstākļiem, salās, tad es, protams, ar to domāju cilvēkus. Bija jautājums par eh, uzņemšanas apstākļiem Turcijā, cik bērni apmeklē skolu. Diģinieru kolēģi ir šeit, viņi varētu detalizētāk informāciju sniegt, bet eh, es nevaru garantēt, ka katrs Sīrijas bērns Turcijā apmeklē skolu vai ka par katru personu rūpējas ideāli. Bet varu apsolīt un garantēt, ka ar Eiropas komisijas atbalstu daudz vairāk bērnu apmeklē skolu nekā iepriekš, un daudz vairāk cilvēku saņem labāku veselības aprūpi, naudas atbalstu. Detaļas var pastāstīt kolēģi no Diginieru. Bija arī jautājums par to, vai mēs esam apzinājuši, cik izmaksā uz vienu cilvēku atpakaļ nosūtīšanu. Es esmu ekonomists, un es domāju, jūs man piekritīsiet, ka šis nav pareizais veids, kā risināt un vispār skatīties uz bēgļu problēmu Bet, protams, būs cilvēki, kas no ekonomiskas pieejas vēlasies skatīties uz vienošanos starp ES un Turciju. Un tad ir, protams, ka tas ir daudz dārgāk aprūpēt cilvēks Eiropas Savienībā nekā ārpus Eiropas Savienības, bet vēlos vēlreiz uzsvērt, ka es nedomāju, ka tas ir pareizais veids, kā to skatīt, bet nu, tā kā tas tika pieminēts, man uz to bija jārēģē. Salās esošie cilvēki, stress, trauksme, nu, par to es tieši esmu nobažījies. Tur ir divi elementi. Pirmkārt, nezināt par to, kas nākotnē sagaidāms, par to, ka ilgi jāgaida, tā ir viena daļa un tad otra daļā ir faktiskie sadzīves apstākļi. Manuprāt, tas, kas notiek salās, ir, ka virzība pretējā virzienā. Kā jau es pieminēju iepriekš, neesmu apmierināts ar pašreizējiem apstākļiem, fiziskajiem apstākļiem salās, un tas ir saistīts lielā mērā ar to, ka tur ir pārāk daudz cilvēku. Varu, protams, stāstīt par uzlabojumu organizācijā, papildus cilvēkiem, ēdināšanu, ārstiem, kas jau ir ieradušies un vēl ieradīsies, bet problēma ir tā, ka šobrīd šajās e, telpās e, ir vairāk cilvēku nekā tās var uzņemt. Un tā, tas rada bažas. Vēl viens iemesls satraukumam cilvēkiem, kuri vēlas turpināt ceļu tālāk Eiropā un nevar to darīt. Bet es domāju, ka šis aspekts ir kļuvis mazāk aktuāls nekā iepriekš, un to var arī redzēt, ka ir samazinājušies drošības incidentu skaits, jo cilvēki pavadot ilgāku laiku salās um, ir ievērojami mazāk iesaistījušies šajos incidentos, uh, bezgalīgā gaidīšana uz pirmo tikšanos interviju, tas radīja lielu spriedzi, stresu. Jā, cilvēki, kur saņem otro negatīvo lēmumu, viņi skaidri saka, ka viņi nevēlas atgriezties. Bet e, ir arī nevajadzīgs stress, gaidot pārāk ilgi, nesaņemot informāciju, nezinot, kas notiks. Pie šī aspekta es teiktu, e, ka situācija ir uzlabojusies. Tālāk bija vēl viens jautājums, ka ja Turcijas bēgļi dosies pie mums, tad Turcijas valdība izmantos to sarunās, ka mums ir jāsūt atpakaļ Turcijas bēgļi, jo savādāk mēs neuzņemsim bēgļus nu, uz Eiropas Savienību. Es nedomāju, ka tas būtu izšķirošais. Jo, paldies Dievam, tas neesmu es, tā nav komisija, tie nav politiķi, kas lems par to, vai cilvēks dosies atpakaļ vai nē. Šis lēmums ir jāpieņem tiesās, neatkarīgās tiesās. Man prieks, ka var izdarīt politisko spiedienu, bet par laimi tas nemainīs nevienu no lēmumiem. Tāpēc kopumā neesmu pārāk nobežījies par to. Ja man ir jāizsaka kritika dalību valstīm, tad no šodien nu, tad mēs kā komisija to darām, bet dažas lietas vēlas precizēt. Tas, ka apstākļi ir grūti salās, nav saistīts ar finansējumu trūkumu. Tas nav tā, ka, ja dalību valsts būtu piešķiruši vairāk līdzekļus, tad situācija būtu vieglāka. Nē, finansējums no Eiropas Savienības ir pietiekams, mēs mobilizējam šo finansējumu, bet Lietas būtība ir tāda, ka vieta pieejamā kapacitāte ir vienkārši nepietiekama salīdzinot ar tur esošo cilvēku skaitu. Es jau minēju to iepriekš. Ir izrādījies ļoti grūti vienoties ar vietējiem iedzīvotājiem par lielākas platības saņemšanu. Un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc es biju Lesbos salā pagājušajā nedēļā, lai mēģinātu atrast veidus, kā mēs varam uzlabot situāciju. Bet es nevaru to piespiest. Daudz ko var eh, kā pārmetumu izteikt dalību valstīm, bet šī nav viena no tām lietām. Tas pats arī par pārmitināšanu. Komisija ir šajā jomā šo to darījusi, bet varu atkārtot e, to, kas jau tika sacīts iepriekš. Nav pilnībā korekti nepārtraukti atgriezties pie šī jautājuma par 66 tūkstošiem e, Grieķijā kas nav pārmitināti. Mēs par sīriešiem runājam, bet tur nav. Grieķijā nav tāds sīriešu skaits, kurus varētu pārmitināt. Un ja viņi tur nav, tad viņus nevar arī pārmitināt. Tālāk jautājums, ja es pareizi sapratu šo jautājumu. 1900, 25 pārvietojumi. Nav arī tik liels pārvietojumu skaits no Itālijas. Tālāk bija jautājums, kā izskaidrot salās notiekošo saistībā ar sezonalitāti. paskaroties situāciju pagājušā gada augustā, 110 cilvēku vidēji ieradās dienā, sākumā bija 170, mazliet vairāk, tātad, bet ne dramatiski, septembris. Skaitļi bija lielāki, vidēji 160, pagājušajā gadā ap 100 straujas palielinājums nekā situācija, kad pirms vienošanās ar Turciju. Mēs, protams, cenšamies skatīties, vai ir kas mainījies Turcijas puses uzvedībā. Par to gan nekas neliecina, joprojām tiek pārtverti cilvēki. Mums nav īsti skaidrojumu šīm izmaiņām. Un situācija ir tāda, kāda nu ir. Bet es teiktu, tas tādā normālā svārstību līmenī. Uh, committee member that took issue uh, with me over a comment that I had made. Un tā tad, nu, tik daudz no manas puses komentāri par šo lietu, par Egejas jūrā bezvēsts padurušajiem. Tas ir aktuāls temats, tāpat laikā gribu teikt, ka Nu, tas gan ir mans personīgais viedoklis. Es neskatos te uz kaut kādiem rādītājiem vai likmēm, vai skaitļiem, plikiem skaitļiem, nē. Man tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, vai šie 1100 cilvēki ir aizgājuši bojā, vai 100 cilvēki ir tikai aizgājuši bojā. Un uz to mēs arī cenšamies iet. Par Bulgāriju. Šajā gadījumā Man jāsaka, šeit man nav tāda pārāk skaidra aina par to, kas noticis Bulgārijā. Cik tālu man zināms, skatoties uz skaitļiem, nav tā, ka būtu kaut kāds milzīgs pieaugums. Nē, nu varbūt zināms pieaugums ir noticis, jā, un ziņojumos tas, protams, arī parādās, tie dažādas ziņas pienāk ir. Ar tādi cilvēki, kas izmēģina citus migrācijas ceļus, nu, neno, nenovēršami, bet ir relatīvi runājot, nu, tādu par tādiem konkrētiem skaļiem runājot, šis pieaugums tomēr salīdzinoši ierobežots, nu, ja skatāmies tīpaši uz šiem iepriekš minētajiem skaļiem un citām ierašanās vietām. Jā, tūlīt arī uzstāšanos beigšu. Nu, būtu tāds pēdējais punkts, kas man sakām sanē, bija jautājums par juridiskajiem eh, ceļiem legāliem ceļiem e, no Lībijas. Bet nē, no Lībijas jautājumu pašais pats nestrādāju, bet gribu vienu lietu tomēr vēl pateikt, respektīvi par to, cik svarīgi ir šie juridiskie ieceļošanas veidi. Mūs nevienu neinteresē. Mēs neviens nevēlamies tādu situāciju, kad šāda riskam pakļautam cilvēku riskē ar dzīvību, nu, kaut vēl lai šķērstot vidusjūru vai, nezinu, vai egejas jūru. Tātad Nu, pat ja jūs nepiekrītat nekam citam, ko es saku, un tad šīs, es domāju, gan ir tas vienojošais kopsaucējs. Mēs neviens nevēlamies to. Un to vislabāk, protams, varam panākt tad, ja veidojam likumīgus, legālus ieceļošanas veidus, nevis eh, mēģinam kaut kā aizķēršot vēl šīs nelegālos maršrutus. Tas ir svarīgi, manuprāt. Labi, paldies par šīm atbildēm, Nilsen kungs. Paldies tikai pāris lietas, ko piemetināt. Tiesas nolēmuma kontekstā Vramopolus rakstīja attiecīgo dalību valstu ministriem, nav saņēmis atbildi, bet nu katrā ziņā aicināja viņus ievērot šī noteikta nolēmuma normas. Par turpmāko darbu kā mēs cenšamies gūt progresu darbā dalībvalstīm, to cenšamies darīt visā līme, visos līmeņos, gan politiskajā līmenī, ar šiem ziņojumiem, gan sastrādājoties ar uh, ierēģiem no dalībvalstīm uz vietas, Atēnās un Romā un tā tālāk. Nu, varbūt visgarlaicīgākais ir rast, lasīt visu šo ziņojumus, bet šajos ziņojumos jūs tomēr tos lasāt uzmanīgi, tad ir redzams, ka var identificēt zinām progresu. Protams, ir arī daudz sarūknojuši jautājumu, bet ir daudz lietu, kas ir atrasināts praktiskā līmenī un ir virkni dalībvalsts, bet ne visas, ne visas, bet daudz dalībvalsts ir palielinājuši savus saistības un solījumus attiecībā uz pārējiem pārvietojamo personu skaitu turpmākajos mēnešos, un es gribētu uzsvērt, ka situācija nav tik drūma, kā liktos ir progress gūts, nu, mēs, protams, varētu cerēt uz ko vairāk, bet, nu, tomēr, tomēr. Un ir arī atsevišķas dalībās, kas pilnībā savus solījumus un saistības ir ap, izpildījuši attiecībā uz personu pārvietošanu no Grieķijas. Dažas dalībās vienkārši to ne, pilnībā kvotu nevarēja izpildīt, tāpēc, ka nebija tik daudz pārvietojumu cilvēku. Nu, papildus šajā ainā par pārmetināšanu runājot, lai arī tie nav juridiski saistoši noteikumi un solījumi, tomēr vien vairāk dalību valstu ir izpildījuši savus dotos solījumus, tā kā tas tika noteikts 2015. gadā. Nu, to vēlos atzīmēt līdzsvarotai situācijas apskatē. Runājot par sekundāro pārvietošanos pārme, pārvietotiem cilvēkiem, nu, tā ir problēma vairākām valstīm, pārsvarā kopā, nu, gūt ir mm, pagrūti. Mm, bet mazākumu dalību valstu nu, mācību, ko mā, nu, gūstam no šīm schēmām nākotnē, ir nu, divējāda. Pirmkārt, tūlīt pēc ierašanās konkrētajā dēlā valstī, kur persona pārvietu, ir jābūt labām atbilstīgām uzņemšanas kapacitātēm, aprikojam, nu, uh, jau nevis tikai pēc nedēļas, bet jau tūlītajā brīdī šī, ko cilvēks izkāpja sparkāju šīs zemes, jo tas liek viņam tad arī pieņemt lēmumu palikt vai nē. Un otrām kārtām mēs dalībvalstīm sākām, ka tam arī vienkārši ir jāievēro, jāievēro noteikumi. Ja kāds pārvāc uz citu dalībvalstu, tad tūlīt tiek piemērota Dublins, Dublins regulējums, un šis cilvēks var tikt pārvietots atpakaļ uz valsts, sākotnējo valsti. Un nu, tāpēc arī šīs ziņas ir jānosūta. Nav īpaši liels izvēles, un tā ir arī dalībvalstu tad izvēle rīkoties. Par mazgadīgajiem skaitļi attiecībā uz Grieķiju, tā kā rakstam ziņojumā, pārvietojam 420 no 586 nepavadītajiem mazgadīgiem. Šis skaitlis šķiet šodien varbūt ir pat jau nedien, nedaudz lielāks, jo divas nedēļas jau ir pagājušas. Attiecībā uz Itāliju 31 eh, nepilngadīgais, kas ir pārvietots, tas nav liels skaitlis, bet salīdzinot ar nulli pirms četriem mēnešiem, es domāju, progress tomēr ir vismaz pēdējo mēnešu laikā. Mēs šo procesu esam uzsākuši, Itāļi turpinājuši darbu un eh, procedurāli arī te tiek. Uh, notiek virzība, ir izteikti arī solījumi pēdējo trīs mēnešu laikā no dalībvalsts puses. Tad neliels skaidrs, bet tāpat laikā tas ir būtisks progress. Par jautājumu attiecībā uz to, kas tad ietilpst šajos 6 līdz 7 tūkstošos, kas vēl jāpārvieto. Tie ir cilvēki, kas jau ir ieradušies, mm, vairākums to šobrīd ir Itālijā, lielākoties tāpēc, ka ir bijusi kavēšanās Itālijā lielākā, lielākā mērā ar reģistrāciju uz pārvietošanu, un ir vēl tādi, kas vēl nav reģistrēti. Tātad, ja process norisināsies atbilstīgi, tad lielākā daļa šo cilvēku varēs tā pārvietoti. Nelielāks cilvēku skaitlis ir Grieķijā, un tie neietilpst šajā ES Turcijas paziņojuma aptvērumā. Tā mēs nonācām pie šie skaidļa. Nu, tie tādi varbūt nedaudz mainīgi mērķi, bet tomēr tās mūs aplēsas. Par pārmetināšanu jau tika teikts, komisija vienmēr skaidri teikusi, ka mums ir vajadzīgs novērst nelegālo migrāciju un veidot likumīgus ieceļošanas ceļus tiem, kam vajadzīga starptautiskas, kam pienāks starptautiskā aizsardzība. Par to runājām arī vakar, esam izstrādājuši varbūt arī tādu ambiciozāku pieeju šai ziņā. Protams, nav jau nekā nelegāla um, konkrētā pārmetināšanas procesā. Arī to gribu teikt. Tas ir pilnībā likumīgs ieceļošanas veids tiem, kas to ir pelnījuši. Mm, tie, kas atbilst šim, kris, mm, šim, šiem kritērijiem, un to atzīst arī starptautiskās organizācijas. No otras puses, runājot, protams, arī jānovēl spēlē no viņa loma. Viņi šobrīd mm, nonākuši grūtībās ar attiecīgu drošības apstākļu nodrošināšanu saviem darbiniekiem. Ja viņi to varētu panākt, tad tādā gadījumā viņi arī būtu vairāk klātesoši Lībijā un citās pārvietošanas vietās, lai varētu palīdzēt aizsargāt riskam pakļautās grupas. No komisijas puses mēs esam ierosinājuši dalību valstis ies, iekļaut Lībiju viņu prioritātās. Protams, ka šobrīd tas tā nav, bet ja šī schēma viss varētu sākt darboties rīt, tad būtu labi, ja varētu izteikt apņemšanos arī attiecībā uz Lībiju. Bet nu, tas katrā ziņā ir darbs, kas vēl tikai turpinās, un UNCHR um, nu, ar mums turpina pie tā strādāt. Nu, tā tad um, kārtējo reizi arī vienkārši gribu atvainīties, ja nu kādu jautājumu esmu piemirsis un esmu to atbildējis, bet nu, tas viss no manas puses tad pagaidām. Jā, paldies! Nu, diemžēl mums arī nav vairāk laika. Nu, tomēr pavisam īsi, pavisam īsi jums godātais dod vārdu. Komisijas pārstāvis. Labu pēcpusdienu visiem. Es saprotu, ka laiks ir iztecējis. Pārsteidzu Diginieru sekretariātu, gribēju apstiprināt, ka 3 miljārdu mm, līdzekļu nav nauda Turcijai, bet bēgļiem un esmu apsolījuši 2,9 miljardus līdz šim, un 1,7 ir kontraktā, kontraktos iekļauti, tātad tā nonāksim līdz 3 miljardu summai līdz gada beigām. Esam šobrīd finansējuši 49 dažādus projektus ar starptautiskām finanšu institūcijām, ar ANO aģentūrām kopā NVU, lai sniegtu humānu un cita veida palīdzību bēgļiem. Nu, piemērs šāda veida m, mm, trīs tiešajiem kontraktiem, ko esam noslēguši ar Turcijas varas iestādēm, ir šāds. Esam maksājam par operatīvajām izmaksām izglītības nodrošināšanā pusmiljonam skolas bērnu, bēgļu bērnu Turcijā. Un finansējam arī primāro un sekundāro veselības aprūpi mm, miljonam bēgļu Turcijā. Tāpat arī 200 skolas tiek celtas par mūsu naudu. Nu, lūk, tik daudz no mūsu puses. Pirmais ikgadējais ziņojums par šo instrumentu tika publicēts martā, tas ir pieejams arī mūsu mājaslapā. Tur ieejam arī papildus informāciju par struktūru un to, kā tas viss norisinās. Tur ir arī karte. Es atvainojos priekšādā tā runātāja pārtrauc. pārtrauc mums šī sanāksme bija jābeidz jau pirms desmit minūtēm. Viena lieta, būtiski pēdējais teikums. Instrumentu pārvalda valde, kas tiksies atkal 8. novembrī, un Eiropas parlamenta deputāti arī tur tiek pārstāvēti un tiks uzaicināti uz šo sanāksmu. Paldies! No, no, I'm sorry. I'm... Nē, es atvainojos, viss, es atvainojos. Mums vēl būs garas un plašas debatas nākotnē ar par līdzīgiem tematiem un darbs pie Dublinas priekšlikuma turpināsies. 12. oktobrī būs um, komitejas balsojums. 12. oktobrī atcerieties, lūdzu. Nākamais. Un paldies, godātie uzaicinātie viesi, ļoti interesantas debats. Paldies jums! 18. darbu kārtības punkts ir pārcelts uz vēlāku laiku. Nākamā ārkārtas Lība komitejas sēdes notiks Strasbūrā 5. oktobrī un 11. un 12. oktobrī tiksimies Briselē. Paldies par uzmanību!